Ja, ich sag's dir. Ne? Okay. Wir, Frau Pack. Paks kundze, vai būtu vēl kādi, kāds norāds? 72. mutiskais grozījums. Es rakstu mīnusiņu, bet īstenībā pēc saturiski es tur atbalstu. To es saturiski atbalstu. Tad tu atbalsti mīnusiņu. Kompromissänderungsantrag 1. Wer ist dafür? Pirmais par. Pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas pieņemts. 21 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. Mutskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. 35. divās daļās. Par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Liekas, ka noraidīts. Lūdzu, pārbaudām elektroniski.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 36. par pret atturas pie, noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. Pa, divās daļās. Pirmā daļa. Nē, mēs balsojam par otro daļu. Par otro daļu nosaukumu. Pret atturas noraidīts. Lūdzu, nu, elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. 22 pār. Par 23 pār. Ceturtais kompromiss par. Pret. Apturas. Pieņemts. 45 par. Pret Noraidīts. Nu, 46 par. Četrdesmit seši par, pret, atturas, noraidīts, nu, četrdesmit septiņi par, pret, atturas, nu, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts, 50 par, nē, tagad balsam 52 par, nē, arī, nē, balsam par 52 par, pret atturas pieņemts, 55 par, pret atturas pieņemts, 6. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 72 ar mutisko otro grozījumu par to pēc tam. Par, pret, atturas pieņemts. 64 par, pret, atturas pieņemts. 65 par, pret, atturas pieņemts. 7 par, pret, atturas pieņemts. 70 par, pret, atturas pieņemts. 71 par, pret, atturas pārbaudām elektroniski.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 pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 12. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 90. par, pret atturas pieņemts, 13. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 14. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 94. grozījums par pret atturs noraidīts. 95. Atkrīt. Tālāk 15. kompromiss par atturs pieņemts. 107. grozījums. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 108 par pret pret atturas pieņemts, 109 par pret atturas pieņemts, 110 par pret atturas noraidīts, 111 par pret atturas noraidīts, 112. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 113 par pret pret. Mm, šķiet, ka elektroniski, lūdzu elektroniski. Un lūdzu aktīvāk balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit pret sešpadsmit pieņemts. Simt piecpadsmit par pret atturas pieņemts. 116 par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par otrā pret atturas noraidīts. 16 kompromiss par pret pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pārvotām elektroniski. 27 pret 21. Pieņemts. Tas bija par sesto. Septītais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais. Par. Desmitais. Par pret atturas noraidīts. Labi, līdz ar to balsojam par gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. apstiprināts. Eh, apsveicam referenti. Nu, ko? Ja arī Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāji būtu tikpat vienoti, būtu visas lietas varbūt vienkāršākas. Mums vajadzētu braukt biežāk un vēl viņam paskaidrot, kāds lietas vispār darbojas. Būtu ieguvēji abas, abas puses. Ārkārtīgi atvainojos. Nu, tas, ko es vienmēr saku. Šaltēnāk, vakar jums nesanāca parunāt, bet lūdzu, jā, nu vakardien es tad pavisam ātri un telegrāfā veidā. Paldies visiem ēnu referentiem par arī sekmīgām sarunām par kompromisiem. Mazs ir skaists. Un jāsaka, ka šī valsts ir viena no mazāk problemātiskajām Rietumbalkānos. Šobrīd ir kandidāts sarunās iesaistīt un šajā uh, brīdī. Jau 23 eh, nodaļas ir slēgts, un jāsaka, pavisam nesen arī tieslietu un iekšlietu sādaļa ir apspriesta. Šī joma ļoti svarīga, naudas atmazgāšana tā tālāk ir svarīgi jautājumi. Melnkalna ir izdarījusi savu darbu, un, protams, situācija uzlabojas arī sieviešu, LGBTI un um, minoritāšu aizsardzības jomā. Uh, ir arī pazīstama šī valsts pasaulē, arī spēja palīdzēt arī risināt problēmas ar kaimiņu valstīm, un ir vēl ir iespējas, ka tur varētu būt nafta. Protams, vēl ir problēma robežas jautājumā ar Horvātiju. Bet tad jautājums par žurnālistiem, šī žurnālista problēma, tad tur arī jāizanalizē viss un vainīgi jāsauc pie atbildību. Ka, Melnkalnē ir diezgan liels konsens. Viņi uzskata, ka vajadzētu virzīties Eiroatlantiskās sadarbības virzienā, arī NATO virzienā. Mums ir 17 kompromisu grozījumi, 130 kopā. Un esmu diezgan pārliecināts, ka, ar, un ļoti ceru, ka ar balsu vairākumu šajā komitejā, attiecīgā komitejā apstiprinās šo ziņojumu. Paldies, vai būtu kāds ir piebildu komentāri? Labi, pirms sākam balsot, vēlos sveikt mūsu komitejā senatori Jose Rozes Puratores, kas ir ieradusies ciemos no Meksikas senāta, un tāpat ir Turgo Garita. Kungu, kurš ir atbildīgs par, arī par parlamentāriem arī delegācijām, un viņš tad pārstāv sekretariātu. parlamenta priekšsēdētājs Šulcs arī viesojās Meksikā pagājušajā gadā, un tādā veidā mēs stiprinām mūsu attiecības ar Meksikas parlamentu, un mēs priecāmies, ka šī labā sadarbība arī turpinās. Paldies par jūsu ierašanos šodien! Lai novērot mūsu darbību. Tā, balsojam par pirmo kompromisu grozījumu par pret atturas pieņemts 25. Kāpēc tā rakstīts te? Nu, tur ir sajaukts saraksts, jā. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Tālāk 32. grozījums par. Pret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 pret at, pieņemts. 46. par pret atturs pieņemts. 6. kompromiss grozījums. Ne 5. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 6. kompromiss grozījums par Sestais par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret, 58. par, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret atturas pieņemts 75. par pret atturas pieņemts 76. par pret atturas pieņemts 10. par pret atturas pieņemts 82. par kurš par ir. <clears throat> Nepareiz ierakstīts. 87. Nu, tas gan ir bijis sajūts, kas rakstīja šo sarakstu. 87. pārpret atturs pieņemts. 11. kompromiss par pret atturs pieņemts. 12. kompromiss par pret atturs pieņemts. 13. kompromiss var pret um, pieņemts 112. par pret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 Beidzam balsot. No 34 balsīm pār 17 pret, tā 116 pār pret atturs pieņemts, 117 pār pret atturs pieņemts, 108 pats, 108 atkrīt, tālāk 119 pār pret atturs pieņemts, 114 kompromiss par pret pieņemts. 127. grozījums. Par pret atturas pieņemts. 128 par pret pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 130. grozījums par pret atturas pārvaldām elektroniski. Beidzam balsot. 28 par, 16 pret pieņemts. Tālāk, trešais par, pret atturs pieņemts, 4 par, pret atturs pieņemts, 16. kompromis grozījums par, pret atturs pieņemts. Tālāk, mutiskais grozījums. Mutiskais grozījums ar grozījumu. Mans divs. Nu, ja kāds saprot, par ko balso, lūdzu balsojam par. Pret. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs pieņemts. Vienpadsmit par. Pret. Atturs pieņemts. Septiņpadsmitais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. Astoņpadsmitais par. Pret Atturs pieņemts, noraidīts 19 par, pret uh, pieņemts 20 par, pret atturas noraidīts, um, pieņemts 2 par, pret lūdzu gala balsojums elektroniski. Beidzam balsot. Nu, ko pieņemts. Apsveicam referentkungu. Willkommen nun. Tālāk. Nākamais ziņojums. Hauit kungs ziņojums. Viņš vēlas izteikties. Divi grozījumi, kurus mēs apspriedām, nav pareizi ierakstīti balsošanas sarakstā. Pirmais attiecas uz 13. kompromisu grozījumu. Es jau vakar to nolasīju un nosūtīju e-pastu sekretariātam bet šeit ir iekļauta iepriekšējā versija. Es lasīšu svarīgāko. Aicina iestādes iekļaut drošības klauzulas eh, plašsaziņas līdzekļu likumā, eh, kurš ir jāpieņem eh, turpinot konsultēties, lai uh, saņemtu plašu atbalstu no valsts žurnālistu kopienas. Tad sestais mutiskais grozījums, e, to mēs ar Kornelisens un Kukan, Kunsens kundzi un Kukan kungu vienojamies par divu valodu izglītību, kas vakar radīja satraukumu. Jaunais formulējums šobrīd ir tāds. Uzsver, ka tāpat laikā ir svarīgi veicināt neobligātu iekļaujošu divvalodu izglītību. Nu, un tālāk ir 28 vārdi ir svītrota, ka vienīgā atsauce uz divvalodību ir to, cik svarīgi ir uh, veicināt to neobligātā kārtā. Tā mēs vienojamies ar Kukanu kungu un uh, Kornelisens kundzi. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Nemaz nemēģināšu to visu izprast. Tātad ir mutiski grozījumi citiem mutiskiem grozījumiem par kompromisu grozījumu, ja es pareizi sapratu. Tātad <laughs> esam novērsuši jebkādu skaidrību šajā jautājumā. Pirmais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņemts. Desmitais par. Desmitais par. Pret atturas noraidīts. 13. 14. Salavrakos Janāku iesnieguši identisku grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 15. par. Pret. Atturas noraidīts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 169. tālāk. Par. Pret. Atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 25. par pret atturas pieņemts. Divdesmit sestais par pret atturas pieņemts. Man te nav skaidrs, kas rakstīts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. 29. Eh, balsojam pa daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. par pret pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Vai tad es teicu noraidīts? Nē, nu labi, pārbaudam 36 elektroniski, sākam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Tad 22. mēs pieņēmām. Un tādā gadījumā ceturtais kompromiss atkrīt jo ir pieņemts 22. grozījums. Līdz ar to nākamais ir 37. Ā, tad pa visiem pēc kārtas. 37. par, pret atturas pieņemts, 44. par, pret atturas pieņemts, 45. par, pret atturas pieņemts, 60. par, pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas pieņemts. 39. un 40. pār pret atturas noraidīts. 41. pār pret atturas noraidīts. 42. pār pret atturas pieņemts. 43. pār pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas noraidīts. Nākamais mums tad ir 53. 53. grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais mutiskais grozījums par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 34 pret 23 pieņemts. Septītais uh, kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 68. par. Referents, kundz. Nē, jums. Varbūt vajadzētu pārbaudīt 53. Es neredzēju nevienu no sociālistu un demokrāta grupas, kas būtu balsojis. Tas jau bija ilgu laiku atpakaļ, es atvainojos. Tur bija rakstīts brīvais balsojums, bet es nevienu bet sociālisti, ja balso, tad viņi vienmēr uzvar. Uzvarošā pusē 69. Kas par? Pret. Atturs. E, es atvainojos, Andrej. Für. Astoties kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss par,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 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 6 par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss. Nē, 95. 95. par, pret, atturas noraidīts. 96. par, pret, atturas pieņemts. 97. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas, Pieņemts. Mutiskais grozījums no. Ā, tātad ejam tālāk 105. Par, pret, atturas noraidīts. 107 par, pret, atturas pieņemts. 108 par. Pārbaudām 107 elektroniski. Anna ist abgeschlossen. Beidzam balsot. 36 pret 21 pieņemts. Žēl, ka referentam nav nekāda uzticēšanās priekšsēdētājām. Ja priekšsēdētājs būtu pateicis, ka es esmu spilgtākais dienas moments, nu tad varbūt būtu savādāk.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 atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 117 par, pret, atturas pieņemts. 118 par, pret, atturas pieņemts. 119 par, pret, atturas pieņemts. 120 par, pret, atturas pieņemts. 122 par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 127. par, pret, vēlreiz par, pret, atturas pieņemts. 128. par,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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 16 par pret atturas pieņemts. Ceturtais mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. Tādējādi Mutisko vēlaties pārbaudīt. Labi. Pārbaudām ceru to mutisko grozījumu. Beidzam balsot. 30 pret 23 pieņemts. 139. pār. Pret atturas noraidīts. 140. par, pret atturas pieņemts, 141. par, pret atturas noraidīts, 142. par, pret atturas pieņemts, 143. par, pret atturas noraidīts, 144. par, pret atturas noraidīts, 145. par, pret atturas noraidīts, 146. par pret atturas pieņemts, 147. par pret atturas pieņemts, 148. par pret atturas pieņemts, 149. par pret atturas vēlreiz 149. par pret atturas noraidīts. Lūdzu piedalīties aktīvu balsošanā. 150. par pret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 pieņemts. 166. par, pret, atturas pieņemts. 167. par, pret, a, noraidīts. 168. par, pret, atturas pieņemts. 170. par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 6. par, pret atturas pieņemts. Labi, vēlreiz 6. par, pret atturas noraidīts. 8. par, pret atturas pieņemts. 1. par, pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums. Rezultāts 48 pār 4 pret 6 atturas apsveicam referentu. Tālāk Gomešs kundz ziņojums. Anna vēl vēlas kaut ko sacīt? Nē. Kompromiss numur divi. Par preta atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad nākamais ir 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. atkrīt, 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts, sestais kompromiss par pret atturas pieņemts, septītais kompromiss par pret atturas pieņemts, astotais kompromiss par pret atturas pieņemts, trīsdesmitais par pret atturas pieņemts, devītais kompromiss par pret atturas pieņemts,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 pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 20 pret 35 noraidīts. Tas bija 50. Tātad nākamais ir 51. par pret atturas. Ko liberāļi tur izdara? Par vai pret? Nu tad pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts ar tādu pašu rezultātu. Kompromiss 14 par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts, kompromiss 15 par pret atturas pieņemts, 59. par pret atturas pieņemts. 61. par, nē, tas atkrīt, 16. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 17. par,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 pieņemts. 74. par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas pieņemts. 77. 76. izlaidām tātad. Nu, Būtīgi oferu var nepamanīt, jā. 76. par pret pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. 78. ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts, 81. par pret atturas pieņemts, 82. par pret atturas pieņemts, 84. par pret atturas pieņemts, 85. par pret atturas pieņemts, 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais tad ir 88. par pret atturas pieņemts, 5. par pret atturas pieņemts, 1. kompromiss par pret atturas pieņemts, Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais ar mutisko grozījumu no referents par pret atturas pieņemts. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 52 pret 1 un 2. Pieņemts. Apsveicam, Anna. Tālāk mums ir rekomendācijas ieteikums. Tur ir viens elektronisks balsojums. Sākam balsot. dāmas un kungi. Rezultāts 53 pār 1 pret pieņemts. Apsveicu. Esam tādējādi nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta. Priekšsēdētāji konferencē, konferencē ceturtdien tika lemts, ka Inta komiteja eh, eh, tur ir ar 50. pāntu iesaistīta parastajā cīņā, kas tur notiek. Es tad ierosinātu, kaut arī es zinu, kas ir 50. pantā rakstīts, ka mēs tomēr atlikt balsošanu uz pirmdienu. Jo es vēlētos grozījumus redzēt, un viņi tikai šodien par to balso. Un šādu iemeslu dēļ, referent kungs, ja jūs piekristu, mēs balsot pirmdien, tad, kad būtu iepazinušies ar viņu rezultātiem, mums ir jāpārliecinās, lai viens ziņojums nav no pilnīgi pretunā otram. Piekrītat. Paldies. Tādējādi esam nonākuši līdz 17. darbkārtību punktam. Tas mums ir Kovalkungu ziņojums, bet šeit mums ir jauna situācija. Termiņš ir pagarināts līdz laika posmam pēc brauciena uz Kijevu. Sekretariāt pārstāvs varbūt varētu pievērst uz brīdi uzmanību. Tātad, vai mēs esam jaunu datumu noteikuši precīzi? Tātad termiņam bija jābūt 6. februārim, balsošanai 3. martā. Bet arī šādā variantā es vēl domāju, jo viss kaut kas jau vēl var notikt, ka mēs to pietuvinam 3. martam. Šobrīd 6. februārs, mēnesis gan ir starpā. Mēs varam mierīgi pārlikt par nedēļu šo termiņu. Tad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 zwei Wochen, die haben wir. Ich würde deswegen vorschlagen, Tātad es ierosinātu, ka nevis 6. februārs ir termiņš, bet, teiksim, 10. vai 12. februārs. Nu, ir jābūt iespējamam veikt tūkojums divu nedēļu laikā. I, I think if uh, rapporteur. More... Referent, man liekas, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Ukrainā situācija, situācija tur mūsu kaimiņu valstī mainās katru dienu. Ja mūsu deputātiem ir jāiesniedz grozījumi vairāk kā trīs nedēļas pirms balsošanas, tad tā ir problēma Un šādā gadījumā es uzskatu, ka tūkojumam arī ir jābūt paveiktam divu nedēļu laikā, nevis trīs nedēļu laikā. Parasti tās tā ir, bet arī šāds termiņš varētu kļūt problemātisks. Mēs paskatīsim kādu atbilstošu datumu aptuveni nedēļu vēlāk. Vai jūs piekrītat? sich Sonntag machen. Lemons 12 or something like yes. 11 vai 12 kaut kas tāds. Kas tā ir pa nedēļas dienu? 11. februārs. 12.00. Ja? Kowalkungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Vai es pareizi saprotu, ka tagad būs tā? Mums ir sekojoša situācija, mums ir jauns termiņš. 11. februāris pusdienas laikā, tas ir termiņš grozījuma iesniegšanai, un tas nozīmē, ka grozījums vēl joprojām var pieņemt. Un balsojums komitejā notiks 3. martā. Un Mēs esam saņēmuši 231 grozījumu, tas nozīmē, ka mums jau ir ļoti daudz priekšlikumu un ārkārtīgi liela interese ir par šo ziņojumu. Es esmu gatavs komentēt pēc minūtes visus šos priekšlikumus un grozījumus. Mēs bijām gatavi uz šodienu, bet eh, termiņa pārlikšana pēc delegācijas vizītes Ukrainā ir ļoti saprātīgs solis, un jebkurā gadījumā es gribētu pateikties visiem, kas ir strādājuši ar grozījumiem par Un mēs saņemsim vēl, protams, jaunus grozījumus, un pēc termiņa mēs arī meklēsim kompromisus. Vēl tikai daži komentāri šķiet, ka mēs atgriezīsimies vēl pie šī ziņojuma, jebkurā gadījumā pēc vizītes Ukrainā. Un man ir sekojuši lūgums, lūdzu, neuzskatiet, ka tas ir ziņojums par Ukrainu tikai un vienīgi. Tas ir ziņojums par. Uh, Austrum partnerības nākotni. Ceļojums uz Ukrainu noteikti palīdzēs mums izdarīt secinājumus, mēs varēsim precizēt savus viedokļus, bet es gribētu vienkārši apelēt pie tiem, kas strādā šo ziņojumu, ēnu referentiem. Lūdzu, nepārtapiniet šo ziņojumu par Ukrainas ziņojumu tikai mūsu viedoklis, mūsu pozīcija ir strādāt ar austrumu partnerības valstīm un gatavot runāt par mūsu viedokli šai ziņā. Varbūt ši, šim, šim parlamentam tā ir pēdējā iespēja atstāt šādu mūsu politisko vīziju vai skatījumu, klāstīt par mūsu uzskatiem par austrumu partnerību. Un um, mēs varam ņemt vērā arī mūsu pēdējo pieredzi decembra mēnesī, ko guvām Un otrkārt, vēlreiz es gribētu lūgt pilnīgi visus, ja tas būtu iespējams, lūdzu, nepiedāvājiet tādus grozījumus, kas ir saistīti ar konkrētu valstu interesēm, ar specifiskajām valstu interesēm. Mums ir ziņojumi par katru no austrumu partnerības valstīm. Žāriešu Volska ziņojums bija arī citi ziņojumi, ko mēs pieņemam nesen, un tad arī jūs varējāt iesniegt grozījums par citām valstīm. Uh, un es lūdzu uh, vēlreiz ēnu referentiem. Ja jūs gribat mainīt uh, šī, šī priekšlikuma akcents, tad, protams, jūs varat iesniegt arī citas grozījumus, bet ja tas netiek darīts, ja fokus netiek mainīts, tad uh, nevajadzētu pārtaisīt šo ziņojumu tā, lai tas runātu vairāk par Kalnu Karabahu. Tas ir svarīgi un arī struktūra saglabāšanas ziņā. Es gaidu tāds grozījums, kas labi saskana ar uh, ar uh, kopējo viedokli, var komentēt dažādas uh, aspektus saistībā ar Kalnu Karabahu arī, bet nevajadzētu fokusēties tikai un vienīgi uz to. Un mums būs vēl uh, cita sanāksme ar ēnu referentiem, tur mēs arī precizēsim mūsu turpmākos kopīgos soļus. Es domāju, ka konflikta teritorijās un konflikta situācijās, kur ir argumenti pār un pret, uh, tur mums ir jāfokusējas uz Eiropas Savienības iespējamo politisko lomu. Nevajadzētu fokusēties un izteikt kaut kādus spriedumus, kam ir taisnība un ka, kas ir sliktais konfliktā. Es domāju, ka tas nav pareizi. Un, principā, visi grozījumi jau uzlabo šo ziņojumu, un es gribētu tīpaši pateikties šādiem konstruktīviem grozījumu iesniedzējiem, bet vēl ir vērts pasvitrot, ka. Kā austrumu partnerības valstis ir šobrīd tādā lielā politiskā krīzes situācija, un tas ne, ne tikai saistīts ar asociācijas līgumu parakstīšanu un neparakstīšanu ar Ukrainu. Mums vajadzētu atcerēties, ka tomēr durvis Eiropas Savienībā ir atvērtas, un arī varbūt nā, to ne tuvākā, bet tālākā nākotne, un tāpēc attiecīgi ir arī jāformulē savi grozījumi, patrot prātā arī bezvīzu režīmu, noteiktiem nolūkiem, ceļošana, mācības un tā tālāk. Thank you very much. Uh... Paldies kolēku kungam. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms man jādod vārds sev. Esmu ēnu referents tautas partijas grupai. Tiešām šis ziņojums tiek rakstīts ļoti sarežģītā laikā Austrum partnerības valstī. Es piekrītu jums tā ziņā, ka mēs nedrīkstētu izmantot šo ziņojumu, lai runātu tikai par vienu valsti, bet tāpat laikā Ukrainā un Kīļevā visas šīs iepriekšējās dienas, arī pagājušā nakti ir bijusi ļoti saspringtas, un arī ārlietu padomē tika paustas bāžas par to, ka vardarbība Ukrainā vēl joprojām turpinās. Un tāpēc es piekrītu, ka mums vajadzētu pagaidīt nedaudz nedaudz līdz brīdim, kamēr atgriezīsies augstā līmeņa delegācija no Ukrainas. Un manā plānā ir tādas lietas, Azerbaidžānas delegācija ir atstājusi šo sadarbības organizāciju pēc viņu parlamenta lēmumu un tas ir ļoti žēl. Eironestā vai viņi nepiedalās. Ļoti žēl tas ir, un katrā ziņā vajadzēs mainīt formātu sarunās ar viņiem. Un vēl ir jāpasvītro, kā jau teica referentkungs, ka nevienā no austrumu partnerības valstīm nedrīkstētu izmantot vārdarbību, lai apdraudētu citas valstis un lai risinātu tādā veidā ar vārdarbību savas divpusējās problēmas. Tiešām varbūt pagaidīsim divas vai trīs nedēļas, kā mēs lēmām, tad 11. februāris ir nākamais datums, un līdz tam brīdim skatīsimies, kā attīstīsies notikumu gaita šajās valstīs. Un šajā likumdošanas periodā mums noteikti būtu jānobalso par šo ziņojumu, un ļoti ceram, ka mūsu austrumu partnerību uh, nesabotēs mūsu vēl viens lielais partners no austrumiem, kas atrodas Maskavā. Tagad es eh, un D grupa Lekenštaina kungs. Uzacinā. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka referents ir kopumā labu pamatu mums izveidojis, par daudz mēs varam vienoties. Es vēlētos piezīmēt tās lietas, kas man liekas svarīgas. Pirmkārt, Pats referents savā pamatojumā raksta, ka šeit ir runa par eh, kādu kopīgu vērtību nostiprināšanu. To es arī vērtēju atzinīgi, tā kā es nevaru piekrist pilnībā A apsvērumu punktā rakstītājiem, jo tad mēs radam eh, iespēju, ka mēs vēlamies eksportēt eh, savas vērtības. Nē, mēs runājam par kopīgām esošām vērtībām. Uh, kas mums ir kopīgs ar eh, Eiropas padomu un citām institūcijām. Otra lieta, ko es vēlos pa, apspriest par austrumu partnerību, par šo automātisko iestāšanās perspektīvu. Šāda automātiska pieeja man īsti nav skaidra. Azerbaidžāns piemērs, kur paldies Dievam, e, nav gala lēmums, e, varbūt tomēr pieņemts attiecībā uz Euronest, viņi nemaz nevēlas iestāties, bet neskaroties uz to, viņi vēlas, e, lai kā mēs to arī definēt, strateģisku partnerību. Jā, daudziem tas nozīmēs, ka būs arī kā mērķis, bet nebūtu ne visiem. Varbūt to vajadzētu mazliet tomēr atšķirīgi aprakstīt. Eiropas Savienība nav vienīgā alternatīva daudziem mūsu kaimiņu valstīm. Par to ir izteikti nožēla, bet nu tā tas ir. Mēs tik tiešām neesam vienīgā alternatīva. Un, principā, nevajadzētu būt arī nekādām problēmām, ka tas tā ir. Ar nosacījumu, ka kaimiņu valstis pašas var brīvi izlemt. Brīvi nozīmē bez spiediena, bez militāra, ekonomiska, politiska spiediena. Un Vaiders kundze, cerams, ka es pareizi izrunāju viņas uzvārdu šobrīd, to savā grozījumā arī ļoti labi ir formulējis. Man tas katrā ziņā patīk daudz labāk nekā dažas citas lietas, ko es te pamanu citos grozījumos. Uh, Ceturtais. Protams, ka nav nekāda iemesla ar Krieviju par atsevišķu kaimiņu, attiecī, kaimiņu valstu likteni runāt. Tās ir divpusējas lietas. Neskatoties uz to, vēloties eh, nodrošināt mieru un sadarbību, ir jārunā arī ar Krieviju par situāciju kontinentā. Mums ir jāatrod saprātīgs veids, kā to darīt, neradot iespaidu, uh, it kā šeit būtu kaut kāda tirgošanās par citu valstu likteni. Un pēdējā lieta vēlos apstiprināt to, ko pats referents sacīja. Šeit nav runa partnerībā tikai par valsts iestāžu politiku, ekonomiku, bet arī un it īpaši par pilsonisko sabiedrību. Tas ir daudz svarīgāk nekā viens otrs e, nolīgums vai vienošanās caur kaut kādiem, starp kaut kādiem valsts prezidentiem. Līdz ar to pamat ideja, ko Koveļkungs šeit ir iekļāvis, ir ļoti svarīgs, varbūt to vajag pat izcelt vēl vairāk, bez pilsoniskās sabiedrības, bez kontaktiem pilsoniskajā sabiedrībā, mūsu pusē, kaimiņa valstīs, tas viss neizdosies. Uh, Par to arī paldies, ka šis aspekts ir īpaši ņemts vērā. Paldies! Paldies! Un tagad no Alde grupas priekšsēdētāj kungs. Es eh, domāju, ka tā ir lieliska ideja, saka Vaigla kungs, pagarināt šo laika termiņu grozījumu iesniegšanai. Grozījums skaits turpina pieauga līdz šim brīdim, un uz šo brīdi jau saņemto grozījumu skaits parāda, ka šī ziņojuma saturs ir ļoti komplicēts, ne tikai tāpēc, ka mēs šeit runājam par valstīm, kur ir ļoti dažādas nostājas, arī attiecībā uz Eiropas integrācijas ambīcijām pozīcijas nostājas ir ļoti atšķirīgas, bet arī tāpēc, ka uh, Šeit mēs runājam par valstīm, kur ir dažādas vērtības. Mums ir kopīgas vērtības, bet arī katrai no šīm valstīm šajā grupā ir savas specifiskās intereses un attiecīgās um, sabiedrības nianses un ziņojumā būtu jāatspogļo šī dažādība. Jau šobrīd ir tas atspogļots, tomēr mums vajadzētu piestrādāt vēl, lai izvairītos no pārpratumiem un lai mūsu partneri arī saprastu visu pareizi. tas, ka mēs sūtam delegāciju uz Ukrainu, jau pats par sevi norāda, ka mēs esam nopietni noskaņoti un gribam arī tālāk strādāt tieši ar šī ziņojuma tekstu. Bet es gribētu arī brīdināt par kaut ko. Mums vajadzētu izvairīties no aizspriedumu vairošanas uh, sakarā ar situāciju Ukrainā. Uh, Ukrainā dažkārt tiešām ir tāda situācija, kas pelna arī kritiku. Es šeit negribētu runāt par pilsoņu kara bīstamību, bet situācija nav īpaši tālu no tādas situācijas, ko varētu saukt par ļoti dziļu krīzi. Un iepriekšējās notikuma attīstības fāzēs, un mēs nebijām īpaši līdzvaroti mūsu parlamentā. Tad, kad mēs Ukrainas valdību likām pie sienas par konkrētu konkrētiem iemesliem, konkrētiem argumentiem. Mums nevajadzētu atkārtot to nākotnē. Mums ir jāparāda, ka mēs esam ieinteresēti, mūs interesē Ukraina kā tāda valsts, kā viss savā veselumā, kur ir gan austrumu daļa, gan rietumu daļa, un mēs visai Ukrainai paveram šo Eiropas integrācijas iespēju. Pretējā gadījumā varētu eskalēties situācija un pārpratumi varētu vēl pieaugt. Par ziņojumu tekstu runājot, mēs nevaram izvairīties no iesaldēto konfliktu pieminēšanu šajā reģionā. Mēs, mums nav obligāti jāizvēlas, kurā pusē mēs esam. Te es piekrītu referentam, bet ja mēs gribam parādīt Eiropas Savienības aktīvo lomu tieši centienos atrisināt vienu vai otru problēmu, tad mums tomēr šī problēma ir jānosauc. Problēma ir jāidentificē, Protams, neatkāpjoties no mūsu vērtībām, principiem, principi un vērtības ir mūsu politiku vadlīnijas. Mums ir arī starptautiskās tiesības, ko mēs ievērojam. Starptautiskās tiesības ir jāmin šeit, ir starptautiskās organizācijas, dažādi fórumi, kas strādā pie šiem iesādētajiem konfliktiem. Tāpēc es gribētu vērsties pie visiem ar lūgumu, ka mēs varētu vienkārši pieminēt, identificēt šos iesaldētos konfliktus, norādot, ka tas mū, mūs interesē un ka mēs esam gatavi konstruktīvi ieguldīt arī šo konfliktu risināšanā. Es eh, ļoti ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies labi un tikpat labi kā līdz šim. Paldies! Paldies Vaigal kungam, tagad Šulca kungs. Liebe Kolleginnen, es gut, dass. Godātie kolēģi, nu ir prieks, ka šis ziņojums tomēr ir taps. Un ir ar vienu, protams, šī dramatiskā situācija, un mēs arī uh, sekojam tām, un mums arī būtu jānogaida vēl mūsu delegācija uz Ukrainu. Vispār domāt, vai mums būs vēl iespējas vispār tur doties, un mm, to šobrīd nevaram garantēt, ņemot dramatisko situāciju vērā. Saprotams, ka mēs, protams, koncentrējamies uz Ukrainu, bet te arī jāpiedāvā e, līdzsvarot skats arī uz citiem jautājumiem. Bet, nu, tas ir tā, ka šī situācija, kad ir jau parafēts asociācijas nolīgums, bet tieši neparakstīšanas fakts ir izraisījis tik liels protestus Ukrainā, nu mēs redzam, ka mums vajadzētu arī uz to arī nopietni reaģēt. Otrs, kas mums jādara? Mums ir jāsaprot, kāda šī savietojamība ir starp muitas savienību un brīvot izniecības zonu. Tas ir īstais konflikts šobrīd ar Krieviju, jo <clears throat> Krievija, kas vēlas panākt brīvās izniecības zonu no Vladistokas līdz Portugālei, nu tas ir viņu īstais mērķis. Un vēl mums arī jāskatās papildus, uh, piemēram, kas notiek Balkrievijā un Armēnijā. Uh, Krievijas spiediena rezultātā viņas neparaksta brīvotirdzniecības nolīgumu, tad ir jāpiedāvā arī kaut kāda cita veida partnerību, papildus tām partnerībām, kas ir eh, jau noslēgts. Piemēram, tādu, ko mēs plānojam arī panākt ar Gruziju un Moldāviju. Moldavu. Un otrs ir jau arī šīs neizdevusies komunikāciju stratēģija, ka mums nav izdevies panākt, lai arī iedzīvotāji saprot, kāda būtu konkrēti ieguvumi asociācijas nolīgumam. Es baidos, ka ne visi īsti saprot, kādā veidā tas tieši būs jūtams katra cilvēka dzīvē. Un par reģionāliem konfliktiem, tie, kurus mēdzam saukt par iesaldētajiem konfliktiem, kas īstenībā ir notkal nu diezgan uzkarsuši, kā piemēram Kalnu Karabahu, Nu, tas arī vēl ir otrs jautājums, kam ir stipri jāsako, un uh, arī ārējām dienestam, dalībvalstīm. Nu, jāatzīmē, ka šobrīd ir pārāk maz, ko varbūt norādīt zinām progresu. Bet tomēr mēs ceram, ka mums izdosies panākt arī labākas attiecības ar Krieviju. Paldies! <clears throat> Tālāk ir laukungs. Juronest. Juronest uh, līdz priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu kolēģiem, kas runāja pirms manis Mēs eh, runājam par ļoti nopietnu rīcību, nākotnes rīcību no abām pusēm, Eiropas Savienība, Austrum partnerības valsts, tad mums nevajadzētu sasteigti šeit kaut ko lemt. Otrkārt, es arī uzskatu, ka referentkungs līdz šim ir pastrādājis ļoti labi un ļoti pareizi, viņš norāda uz ilgtermiņa problēmām. Mums ir nepieciešama strateģiska uzmanība. Mūs pārņem notikuma attīstība Ukrainā. Bet ir jāskatās ļoti gudri uz šo problēmu, lai mēs neatkārtotu kļūdas, ko esam pieļāvuši pagātnē. Es piekrītu referentam ka šeit ir nepieciešama īpaši specifiska pieeja katrai valstī, jo šeit ir lielas atšķirības. Mēs nevaram attiecībā pret visiem kaimiņiem piemērot vienu un to pašu pieeju. Tālāk, es uzskatu. ka mūsu politikās mums nevajadzētu radīt tādas situācijas, kur kuru mērķis būtu izolēt Krieviju. Mēs attīstam divpusējas attiecības ar šīm valstīm, un tā arī mēs risinam šo jautājumu. Bet mūsu politikā nevajadzētu radīt tādu priekšstatu, ka mēs cenšamies izolēt Krieviju prom no visa pārējā. Gluži pretēji, es domāju, ka mums ir konstruktīvi jāstrādā, kā veidot sadarbību. Piemēram, viens veids, uh, būtu, piemēram, tāds kopīgs institīvas, eh, Melnās jūras ekonomiskās institīvas kontekstā, tur ir Krievija un Turcija arī, un Bulgārija arī piedalās. Eh, tādā veidā mēs varētu iesaistīt šo valsti arī praktiskā ziņā, ekonomiskos jautājumus risinot, kaut vai apmēlno jūru. Daudzas kaimiņu eh, valstis ir ap jūru, tieši austrum dimensijas struktūrās. Un tad eh, Vaigla kungam es arī piekrītu, un es esmu iesniedzis arī vienu grozījumu. Mums ir šie iesaldētie, apturētie konflikti, un ja mēs uzskatām, ka tie tiešām ir tādi, tādi iesaldēti, tad tas nav produktīvi. Atgādinu, kas notika ar Grūziju. Un atkal situācija mainās politiski, kad eh, situācija sāsinās. Tas bija Transdņestrā un arī Kalnu Karabahā. Armēnija un Azerbaidžana notikumi, konf, konflikta noteikumi, notikumi. Un um, šādus konflikts uh, var politiski eksploatēt, un mēs neesam ieinteresēti šādā eskalācijā, un arī ilgtermiņā skatoties no Krievijas pozīcijām šāda konflikta eskalēšanās, eskalēšanās nav viņu interesēs. Kaut vai Soču olimpiādi, visas šīs aktivitātes, terorisma draudi, kas tur notiek, mums ir nepieciešama droša situācija droša apkārtne gan Eiropas Savienībai, gan Krievijai. Lūk, tādā līmenī mums vajadzētu sadarboties. Un visbeidzot. Lai gan es atbalstu tādu īpašu pieeju katrai valstī, tomēr mums ir arī tāds principiāli vienojušas pozīcijas dokumentos ar vienu valsti nevajadzētu runāt par teritoriālo integritāti un ar otru valsti runājot, nemaz nepieminot šo te principu par teritoriālo integritāti. Droši vien saprotat. Un ja mēs eh, rakstam un sakam par pašnoteikšanos, tad tas ir jāadresē visiem. Kas tad notiks, teiksim, ja Ukraina, Krimā, liela daļa iedzīvotāju atbalstīs šo pasnoteikšanās, atdalīšanās ideju, kas tad notiks. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo pieeja ir jābūt vienādai pret visiem, kas attiecās uz šādiem teritoriāliem jautājumiem, jo īpaši jābūt vienotai pieeja, tas atbilst arī mūsu interesēm. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies Kirilau kungs, Poselt kungs. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzende. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos turpināt to pašu domu, ko jau sacīja priekšējais runātājs. Parlamentam ir sava jau sen tradīcija attiecībā uz Kaukās valstīm un šo reģionu, diemžēl, kas tagad ir nu arī pārauta, arī, piemēram, Čečeniju un uh, arī citām krīžu valstīm, mēs esam zaudējuši varbūt šo savu fokusu uz šīm valstīm. Un tā, tā kā ar soču spēlēm šis jautājums tiek nu jau aktualizēts. Ja mēs tik iztēlojamies, ka olimpiskās spēles sočos notiek nu, tieši 150. gadskārtā, kopš tā brīža, kad Soči, nu, un ja uh, tās pirmie dzīvotāji tika gandrīz vienmībā iznīcināti, tas varbūt pat ir apzināti tā arī, arī izplānots, un vēl papildus gan parāda, parāds formās, gan etnisko sākotnējās tautas tiek viņām ļaut tad vismaz maršēt tur, nu, ko tas vispār nozīmē? lai gan īstenībā šī tauta tika pilnībā iznīcināta un izklaidēta pa visu pasauli. Nu, tas ir tāds lietas, kuras mēs bieži vien neizdomām līdz galam un nepamsaprotam. Un tādēļ bieži vien tas, ko mēs sakam Balkāni, mūžīgā pulvermuce, nu tā tas vairs nav. Īsnā pulvermuce šobrīd ir Kaukāza reģions. Un mēs to varam sagatavot ļoti daudz lietas arī mums vajadzētu sistemātiski kaimiņattiecību politikā nopietni nodarboties ar šo reģionu. Un es uzskatu, ka ļoti nopietni. Ja mēs tiešām kaimiņattiecību politiku gribam tik nopietni tālāk arī attīstīt, kāds ir šeit atspoguļots šajā ziņomā, tad mēs nedrīkstam arī, lūdzu, nepārprotiet mani, bet nu, mums tad nevajadzētu varbūt tad tik ļoti uh, visu uzmanību veltīt tikai Ukrainai. Nepārprotiet mani, Ukraina ir ļoti svarīga, un arī šajā ietverā mēs ar to nodarbosimies, bet tā reize bija mūsu kļūda. Pirms Viļņas konferences visu uzmanību veltīt Ukrainai un citas lietas vispār atstāt tā kā periferijā. Un pēkšņi sanāk, kad, jā, nu, lūk, Armēnijā, kur mēs redzam, ka arī uh, Eh, Putins eh, parāda savus intereses un tāpat arī Ukrainā. <clears throat> un tādēļ es jau arī toreiz ļoti precīzi norādīju uz eh, citiem konfliktiem, un arī citi kolēģi to norādīja. Vienkārši Krievija visu laiku piemēro šo seno principu skaldi un valdi, dividēnu impera, un tas arī notiek. Un šos jautājumus mēs nevarēsim atrisināt uz starptautisko tiesību pamata. Piemēram, Kalnu Karabahas konflikts vai Piedņestris reģions. Tas ir jāatrisina balstoties starptautisko tiesību pamatam. Tas ir ļoti nozīmīgi arī Eiropas Savienībai. Tas mums ir eksistenciāls jautājums. Un tam jābūt arī eksistenciālam jautājumam vai centrālam jautājumam mūsu ziņojumā par reģionu ka tur ir daudz vairāk jārunā, ne, ne tikai par enerģētiku ārpolitikas daļu. Paldies, tālāk Tanokungs. Uh, thank you very much. Uh... Lielas paldies. Pirms desmit gadiem es arī biju ziņotājs, kas rakstīja par visu austrumu politiku, un es par austrumu dimensiju arī pēc tam rakstīju, un esmu tur viesojies, tā kā šo reģionu es zinu. Tā tad tāda vienota modeļa darbošanās nav iespējama. Mēs šeit redzam dažādu spēkus, ir tīpaši austrumu partnerības jomā, austrumu dimensijas pārskats sakarā, šeit ir eiro, erozija Eirāzijas eh, ekonomiskā savienība no vienas puses un arī Krievija. Katrā ziņā mums nevajadzētu aizmirst, mums jātur durvis vaļā arī Armēnijai, bet tad ir citi attiecību aspekti, ka jā, arī Armēnija iestāsies šajā Krievijas muitas unijā, kur ir Baltkrievija, Kazahstāna, arī nu, Baltkrievija un Azerbaidžāna Es zinu, ka Azerbaidžāna negrib padziļināt to sadarbības līgumu parakstīt ar Eiropas Savienību un negrib arī muicu un jā, ar Krieviju iestāties. Un kas Gruziju, Gruzijā, vismaz Viļņā, mēs redzējām, eh, ka Gruzijai ir plāns eh, palielināt šo līgumu, kaut gan te būs aizvien lielāka Krievijas ietekme, Krievija negrib, lai Grūzija paraksta, redzēsim, ko darīs Grūzija. Un beidzamais komentārs reaģējot Kirlovu kungam par sasaldētiem, iesaldētiem um, konfliktiem. Viņš atbalstīja uh, ideju, ka jābūt ir konsekvencei, bet uh, šeit ir arī tāds privāra. Pri, teritoriālās signifikātas primārās dabas jautājums starptautiskās tiesībās. Es nedomāju, Krielo kungs, ka lieta ir tik um, vienkārša. Arī rietumos ir ļoti daudz pretrunu. No vienas puses um, mums ir šī te attieksme pašnoteikšanā ziņā Kosovā, tā ir viena attieksme, un Kurdistānā ir atkal cita attieksme. Šeit es uh, runāju arī ar reģionālo uh, valdības prezidentu, kurš ieradīsies ar citu arī šajā komitejā un tika pat apgalvots, ka Miloševičs ir, ir bombardējis, lai atbalstītu Kosovas valsts veidošanos. Un tikpat labi mēs varam arī atbalstīt un pamatot Huseina gāzes eh, kameras un tā tālāk. Eh, protams, šeit ir dažādi aspekti un eh, šeit ir ļoti svarīgi princips saprotas, ka tiesībās gan pašnoteikšanās, gan valstu neatkarība, katra valsts lem par sevi un katrs gadījums blokā vai atsevišķi tiek vērtēts atsevišķi pēc situācijas, ņemot vērā ģeopolitiku Es gan respektētu, gan abus principus. Mēs nevaram teikt, ka viens princips prevalē pār otru, un, protams, mums ir konsekventi jāievēro abi šie principi. Paldies, Tānoka kungs. Lukčevs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šeit mēs runājam par ziņojumu, kur mērķis ir sniegt tādu līdzsvarotu ieskatu pret visām valstīm šajā reģionā, neakcentējot vienu atsevišķu valsti, un šai ziņā mēs atbalstam ziņojumu, ka šeit ir tāds globālāks ieskats Tas, ka grozījuma termiņš ir atlikts un arī ziņojums tiek pārcelts uz vēlāku laiku, tas norāda uz to, ka mēs tomēr fokusējamies uz Ukrainu. Es nesen viesojos Gruzijā un Moldovā, un es konstatēju, ka visas sarunas, ko mēs vedām šajās valstīs, norāda uz to, tomēr cik svarīga ir Ukrainas loma šajā reģionā. Bet no otras puses, tas arī norāda, ka mums nav skaidras stratēģijas, un uz to arī norāda šī termiņa pārcelšana uz vēlāku laiku. Mēs ar to sakam, ka Eiropas Savienība īsti nezina, ko mēs gribam darīt. Ja mēs kaut ko gaidām, tas nozīmē, ka mūsu soļi nav skaidri formulēti, un mēs nezinām, kā līdzvarotā veidā iet uz priekšu tālāk un ko darīt tālāk. Tāpēc mums vajadzētu ļoti nopietni padomāt par komunikāciju komunicēšanas mehānismu no mūsu puses. Es piekrītu arī Flegensteina kungam. Mēs šeit, mēs šeit neeksportējam mūsu vērtības, mēs šeit nepiedāvājam alternatīvu. kas ir alternatīva neatkarīgām valstīm. Valstīm pašām jālēm par savu neatkarību vai otrādi. Uh, Varbūt, ka mēs neesam pārāk labi komunicējuši savus viedokli, neesam pārāk labi klāstījuši sarunās ar institūcijām, pilsoņiem tā tālāk, jo mums pilsoņiem ir jāpiedāvā kaut kas ļoti saprotams un arī kaut kas lietojams, piemērojams, kas labāk palīdz saprast Eiropas perspektīvu. Mēs nevaram solīt uzņemšanu Eiropas Savienībā, šobrīd tas nav iespējams, bet um, cilvēki varbūt neredz visus ieguvumus. Pilsoniskā sabiedrība nevienmēr redz ieguvumu, kas izriet no Eiropas Savienības, un ja mēs neskaidrojam šos ieguvumus, tad mēs arī nepanāksim mūsu nospraustos mērķus. Es gribētu pateikties arī referentam par īpašo uzmanību, ko viņš vērš kultūrai un izglītībai. Kultūra un izglītība, viņa prāt, ir pamatu pamatā tieši integrācijas kontekstā šīs lietas būtu jāpadziļina, jo tas arī dot iespēju labāk iesaistīt pilsoņu organizācijas un pilsoņus vispār. Un vēl mēs esam runājuši daudzkārt par līdzsvarotajām attiecībām ar Krieviju. Ne tikai Melnās jūras reģions būtu jāizceļ, bet arī citas valstis austrumu partnerības kontekstā atrodas ap Melno jūru. Melnās jūras stratēģija ir nedaudz tā kā apturēta, un ja mēs pavērsim plašāk šo perspektīvu, tad tas dos atkal iespēju uzlabot attiecības ar Krievi, kā arī mēs varēsim veidot līdzsvarots ilgspējīgas attiecības un veidot tās plašāks ar Eiropu un kaimiņu valstīm. Paldies, Lukčevs! kundze Landsberģa kungs tagad. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju runāt pret šo fundamentālo pārpratumu. Grib, mūsu terminoloģija politiskajā ir pretruna. Ir vērtību veicināšana. To mēs saucam par eksportu. Un šim vārdam ir negatīva pieskaņa vērtību veicināšana ir atkarīga no antidemokrātiskā oponenta piekrišanas, kas eh, grib atbalstīt pretējas vērtības. Kas tad ir šīs pretējās vērtības? Un it īpaši nesen mūsu austrumu partnerību politikas kontekstā šeit grib izcelt Ukrainu. Uh, Un šai kontekstā ir skaidrs, ka Maskavai Ukrainas iznīcināšana dara labāk nekā Eiropiskas Ukrainas parādīšanās. Un tāpēc mēs varam sagaidīt arī propagandist politiskus uzbrukumus. Mēs droši vien dzirdēsim, ka tieši mēs no Eiropas esam izraisījuši šo te šo te sabrukumu, mēs Eiropa ir pavadinājusi šo naivo meiteni. Un mums ir kaut kas jādara. Viņiem būtu kaut kas jādara, tā viņi teiks, lai aizsargātu Ukraina no Eiropas. Mēs redzam, ka šī tendence ļoti plaši parādās. Krievija atkārto šo te konceptu par Eiropas ļaunumu. Tas atgādina mums senos staļinisma lozungus. Mums ir jābūt ar skaidrāku galvu un varbūt vajadzētu izbeigt atkārtot vecos lozungus par partnerību. Vajadzētu aizmirst šos vecmodīgos. Tā nav nekāda partnerība. Tā ir konfrontācija. Thank you very much, uh, Mr. Landsbergs. The, the old slogan was. Paldies. Vecais lozungs bija par brālību, bet eh, tagad es gribētu dot vārdu Kovalkungam, referentam. Dziękuję bardzo. E, no, wiele z tych idei, które Państwo. Liels paldies! Ļoti daudzas e, idejas, kas šeit izskanēja tās varētu būt arī lasāmas gala redakcijā, ja, ja jūs iesniegsiet adekvātus uh, grozījums. Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka mēs gribam šeit rādīt mūsu politisko vīziju attiecībā uz uh, šo partnerību, austrumu partnerību nākotnē. Mums um, vajadzētu pasvītrot, ka mūsu attieksme pret visām austrumu partnerības valstīm ir vienāda bet katra valsts tiek izskatīta individuāli. Mēs varam šeit rakstīt arī kādus citus principus, par kādiem, teiksim, tāds princips kā starptautisko tiesību ievērošana attiecībā uz valstu veselumu vai arī pašnoteikšanās tiesībām, mēs varam to piesaukt. Bet mums bija Viļņas samits decembrī, mums ir jāmācās no tā, ka arī mēs esam apmeklējuši Moldovu un Grūziju, un uh, tad uh, mums vajadzētu arī vērst īpašu uzmanību uz šīm divām valstīm konkrēti. Un uh, pēc Ukrainas vīzītes uzskatu, ka visus šos redzētos faktus un konstatējums mēs rakstam kā secinājums. Vai mums vajadzētu rakstīt par rindkopai katrai valstī, par katru valsti? Tātad katra valsts viena rindkopa, tad, tad būtu tāda loģiska, tāda loģika. Bet ja mēs rakstīsim pārāk detalizēti par konfliktiem Kaukāzā, tad mēs rakstīsim ne tikai par Kalnu Karabahu, bet, lai līdzsvarot šo dokumentu, mums vajadzētu tad runāt arī par robežām, kas ir ap Gruziju ja mēs pieņemsim šos individuālos grozījumus lielā skaitā, tad tas ietekmēs arī tekstu kopumā. Tāpēc ēnu referentiem vajadzētu padomāt, vai mēs iesim šajā virzienā, vai arī rīkosimies savādāk. Un, ja tas būs šis virziens, tad vajadzēs atkal citus grozījumus pieņemt, lai būtu līdzsvarots dokuments, jo mēs nevaram rakstīt tikai pa visvairajiem principiem. Uh, šajā dokumentā, kaut ko tikai vispārīgu. Mums ir nepieciešams arī precīzi, specifiski kaut ko rakstīt, un par Kalnu Garabahu ir, runājot, ir noteikti jāpiemin Grūzijas robežu problēma. Un par Krieviju, jā, Krievija ir arī tāda valsts, kurai ir jāvēlta uzmanība, bet ja mēs šeit rakstam par Krieviju kā partnervalsti, tad arī Turcija būtu jāpiemina. Turcijas loma Kaukāzā šodien ir ļoti uh, būtiska. Un austrumu virzienā raugoties mēs nevaram izmantot tikai vecās padomju schēmas. Šeit ir arī citas sistēmas, un ja mēs gribam rast kādu vietu Krievijai šajā dokumentā, mums ir jābūt konsekventiem, tad ir jāpieņem dažādi grozījumi, kaut vai tādi grozījumi, kur ir atsauc uz Turciju. Esmu tiešām nobežījies par šādu plašu aptvērumu. Es gribu, lai dokuments būtu kā kompromiss, lai visi pieņemtu to. Un ja ēnu referenti ļoti nepārtraukti gribēs iet manis pieminētajā virzienā, tad es būšu spiests iet viņiem nopakaļus un meklēt kompromisus. Vienkārši es e, gribēju atzīmēt šos e, konkrētos apdraudējumus. E, šis, šī pēdējā iespēja rakstīt šādu strateģisku dokumentu mūsu parlamenta mandāta laikā un varētu būt ļoti grūta situācija, kā strādāt tālāk, ja būs pārāk liels grozījums skaits, ja būs pārāk daudz tādu grozījumu, tad atkal nāks jauni grozījumi nozīmi, viens izraisīs nākamo, un tāpēc es aicinātu būt saprātīgiem. Un arī otrs fokus šajā dokumentā - sociālie jautājumi. Šeit sociālo jautājumu ziņā mums ir iespēja izstrādāt ilgtermiņu skatījumu. Ja mēs koncentrēsimies uz esošo situāciju, kā šāriešu voļska ziņojumā, tad būs tāda situācija, kad dokuments būs jāaktualizē visai drīz. Paldies par sadarbību. Thank you very much, Mr. Koval. So here we, we close this uh, point. Paldies, Kauļkungs, un līdz ar to mēs esam beiguši šo darba kārtības punktu, un, kā teicām, 11. februārs, 2012 ir jaunais termiņš grozījuma iesniegšanai. Tagad mums būs pārtraukums līdz pulkstens 11. Un pulkstens 11. mums būs uzklausīšana stratēģija attiecībā uz Irānu pēc Ženēvas vienošanās. 11.00 turpināsim darbu.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 So, kolīgs. Godātie kolēģi, es tad ierosinātu sākt mūsu nākamā darba kārtības punktu izskatīšanu. Tā ir publiskā uzklausīšana, stratēģija attiecībā uz Irām pēc Ženēvas pagaidu vienošanās un vēlos sveikt mūsu divus viesus. Viesus tātad Valters Pošs no Berlīnes uh, nodibinājumu zinātnē un attīstībai, un e, Parsī kungs no Lundu universitātes, viņi labi pārzina Irānu un ārpolitiku, un ir daudzu publikāciju autori. Paldies, kā pieņēmāt uzaicinājumu. vēlaties piedalīties mūsu diskusijā. Šodienas uzklausīšana koncentrējas uz vienu konkrētu jautājumu. Tagad, kad pagaida vienošanās par kodolu situāciju ir panākta, pateicoties Katrīnas Eštons pūlēm, tā skaitā, un vakar dzirdējām arī to, ka padome ir pieņēmusi attiecīgos lēmumus ārlietu ministru padomē, vai Eiropas Savienībai būtu vairāk jāsastrādājas ar Irānu citos jautājumos kāda ir iespējamie atšķirīgie scenāriji un kurš no tiem būtu labākais, eh, lai sasniegtu ES ārpolitikas mērķus, tā skaitā reģionālās stabilitātes un cilvēktiesību jomā. Šie jautājumi bija arī būtiskākie starpparlamentārā delegācijā Irānā decembrī, kuru vadīja Krombergs kundze kurai es arī došu vārdu pēc brīža. Bet pirms tam vēlos pie, uz piecām minūtēm dot vārdu Munis kundzei, kas ir referente šajā jautājumā. Lūdzu, Munis kundze. Paldies. Paldies visiem, kas ieradās. It īpaši mūsu viesrunātājiem. Es runāšu spāniski, tūkojums tiek nodrošināts. Pirms desmit gadiem Eiropas Savienība pārtrauca attiecības ar Irānu, izņemot sankciju formā. Parlaments pieņēma, Eiropas parlaments pieņēma tikai negatīvas rezolūcijas, tāpat arī, arī visas iestādes reģionā, kurā ir daudz konfliktu, mums nav pat nepieciešams pieminēt visus konfliktu šajā reģionā. Daudz joprojām nav atrisināti. Manuprāt, šo sarunu rezultāti par kodola jautājumu Irānā ir viens no diviem pilāriem, uz kuriem balstās mūsu attiecības ar šī, šo valsti. Un attiecību pārtraukšana ar Irānu bija tieši saistīta ar to. Un vakardien panāktā vienošanās, manuprāt, ir Eiropas diplomātijas veiksmes stāsts. Tas ir kaut kas tāds, par ko Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Eštons kundze ir koncentrējusies lielā mērā, un tās tiešām ir ļoti veiksmīgs risinājums. Mums vajadzētu būt priecīgiem par šādu risinājumu. Tā ir ļoti pozitīva iezīme. Tās ir vēsturisks brīdis. Irāna ir pieņēmusi viņiem izvirzītās nosacījumus uh, urāna bagātināšanas pārtraukšanai. Līdz ar to jebkāds urāns, kas tiks bagātināts, e, tiks bagātināts ar zemāku procentu saturu nekā tas, kas ir vajadzīgs kodolieroču izmantošanai. Tāpat arī inspektors varēs nosūtīt, viņiem būs atļauts pārbaudīt Irānas ražotnes. Un tie, manuprāt, ir minimālai kritēriji, kas ļāva Eiropas Savienībai pieņemt atbilstošus pasākums, lai varētu atcelt daļu no sankcijām, kas bija spēkā kopš 2005. gada. Vēlos atgādināt, ka 2002. gadā sākās sarunas par vienošanās panākšanu, to apturējusi 2005. gadā manas iepriekš minēto iemeslu dēļ. Šie divi notikumi ir vēsturiski, kā jau es sacīju, un šobrīd mums ir jāveido attiecības ar Irānu. Ir nepieciešams pozitīvi skatīties ne tikai attiecībā uz diviem procesiem, cilvēktiesībām, un es ceru, ka darbs pie tā turpināsies, un otru dialogu pilāru attiecībās ar Irānu, neskatoties to, ka uh, vairāki politiski ieslodzīti ir atbrīvoti, dažiem ir Eiropas parlaments piešķīris Saharobalu, bet situācija šajā jomā ir ļoti sarežģīta. Ir tīpaši attiecībā uz sievietēm, geju tiesībām, LGBT personu tiesībām Irānā un preses brīvību, izpausmas brīvību. Jūlija vēlēšanās Irānā notika politiskās pārmaiņas, kas aizsāka attiecību mainīšanos uh, ar starptautisko sabiedrību. Es ceru, ka šis pārmaiņu kurs turpināsies. Es atstāšu laiku, protams, arī komentāru izteikšanas iespēju pēc tam, kad būsim uzklausījuši mūsu viesus. Tomēr es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir jāpaturprātā vairāk elementi. Pirmkārt, mums ir nepieciešams pārliecināties, ka šis jaunais ietvars savstarpējām attiecībām ir ilgspējīgs. Mums ir jāuzsāk Eiropas Savienības delegācijas veidošana uz Irānu, dialoga ietvaram ne tikai ar varas iestādēm, bet ar visām politiskajām iesaistītēm pusēm, pilsonisko sabiedrību Irānā un tā tālāk. Tas, ka nav nekāda komunikācija ar Irānu, jau ir pirmā problēma dialogu panākšanai. Otrakārt, kā es sacīju iepriekš, ir nepieciešams izveidot dialogu cilvēktiesību jautājumā ar tādu pašu ambīciju līmeni, kā tas ir bijis par kodoli jautājumu. Irāna ir reģionāli spēcīga valsts, ietekmīga, un Uzskatu, ka Irānai ir jābūt iesaistītai visos reģionu dialogu procesos, tā skaitā Sīrijas jautājumā. Mums ir jāatbalsta ANO un nevajadzētu atļaut stingrās līnijas piekritējiem abās pusēs uzspies savu viedokli. Viskonstruktīvākais veids, kā šajā procesā sasniegt kaut kāds rezultāts ir iesaistīt visas iesaistītās puses, ieinteresētās puses. Tīpaši šītu situācija Irānas režīmē. Tas var ietekmēt arī situāciju reģionā. Es domāju, mēs par to arī dzirdēsim no mūsu viesiem. Es domāju, ka Irāna var stabilizēt situāciju reģionā. Mums arī jāsāk dialogs par citām sadarbības jomām. Uh, narkotika kontrabandas apkarošanu, citos jautājumos, kas ir eh, svarīgi gan Irānai, gan Eiropas Savienībai. Un tas ir tas, ko vēlējos ievadā pateikt. Uzklausīsim tālāk mūsu viesus. Viņu sniegums būs daļa no dokumenta, ko mēs sagatavojam komitejā par pašreiz novērojumiem procentiem, procesiem. Paldies! Turpin Kovačevkungs. Tālāk došu vārdu Krombergs kundzei, kas vada mūsu delegāciju attiecībām ar Irānu par uh, informācijas sniegšanu attiecībā uz starpparlamentāro uh, sanāksmi, kas Irānā notika decembrī, ja pareizi atceros. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies uh, man par šo iespēju informēt par delegāciju uz Irānu. Mēs Pirmkārt, satikāmies ar visdažādākām grupām Irānas parlamentā, valdības pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, ANO organizāciju pārstāvjus un visus vēstniekus no Eiropas Savienības valstīm Irānā. Tāpat arī tikāmies ar diviem Saharo balsu ieguvējiem, Banarī un Suhude. Tāpat eh, vēlos eh, pateikt par parlamentāru dialogu. Pēc sešu gadu pārtraukuma mēs tikāmies ar ļoti dažādām grupām parlamentēt, arī ar parlamenta priekšsēdētāju, dažādas grupas, tā skaitā minoritātes, sunītas un e, ebrejus. Tāpat arī tā saukto opozīcija, kas mums bija ļoti interesanti, ka opozīcija, kas ir mazākumā, aptuveni 19 parlamenta deputāti, ir tā parlamenta daļa, kas atbalsta valdību, bet pārējie 200 parlamenta locekļi ir konservatīvāki. Un vairāk ir tās stingrās līnijas piekritē parlamentā. Mūsu debates eh, parlamentā notika laikā, kad ASV valsts kase tikko bija apstiprinājusi jaunu papildinātu sarakstu ar Irānas uzņēmumiem, uh, un bija ļoti liels eh, noskaņas eh, parlamentā Irānā, kā ASV nevar uzticēties, un tā tāpat laikā ārlietu ministrs sacīja, ka tās nav Ženēvas vienošanās eh, pārkāpums un ka sarunas turpināsies un tā tālāk. Tas parāda, cik liels priedz valdīja parlamentā. Mēs tikāmies ar ārlietu ministru kurš ļoti atklāti runāja par izmaiņām ārpolitikā, atvērtību pret rietumiem, runāja par labām attiecībām ar kaimiņu valstīm. Runājam arī par Sīriju, Saudārābiju un Turciju. Vēlos pieminēt, ka ārlietu ministrs Carīgs ļoti augstu novērtēja augstās pārstāvs Katrīnas Eštons darbu, ka viņai ir jāizsaka atzinība par eh, neatlaidību sarunu procesā. Tāpat tikāmies arī ar priekšsarētāju biroju vadītāju, bijušo ekonomikas ministru, bijušo komercpalācu vadītāju. Viņš eh, pieminēja attiecībā uz sankcijām, ka tas ir atzījis aptuveni 10 līdz 20% darījumu izmaksas eh, darījumos ar Irānu un uh, ka Irānas patērētājiem īsti nepatīk Ķīnas ražojumi, viņiem labāk Eiropas produktu patīk. Mēs pārunājam potenciālo nākotni tirzniecības jomā. Uh, valstī jau šobrīd atrodas vesela virkni tirzniecības misiju. Otrakārt par cilvēktiesību dialogu. Tas bija viens no svarīgākajiem tematiem mums. Mēs tikāmies ar Saharo balvas ieguvējiem. Tā bija ļoti interesanta diskusija. Viņi vēlējās uh, Eh, lai mēs uzdotu jautājumus cilvēktiesību padomē, ko mēs arī vēlāk darījām. Viņi bija ļoti priecīgi, ka viņi varēja tikties ar mums. Šī sanāksme notika Grieķijas vēstniecībā. Diemžēl eh, pēc tam Bija daudz diskusiju par to, kurš bija atbildīgs par šo sanāksmi. Parlamenta eh, stingrās līnijas piekritēji pieprasīja informāciju no um, misijas un no Grieķijas vēstniecības, kā tas varēja notikt un tā tālāk. Bet tas viss notika. Vienīgā negatīvā lieta, ka, ko mēs nožēlojam, ir tas, ehm, naša šutu mājai vēlāk ehm, bija uzbrukums. Uh, pēc divām nedēļām. Pēc par Šumursku, Musavi un Kerubī. Un tika runāts, ka kaut kādi tiesiskie procesi tika uzsākt pret šīm divām personām. Mēs runājam par dialogu. Irāna ir atteikusies eh, ļaut eh, ANO īpašai pārstāvim Irānā iekļūt bet nu, no otras puses eh, ANO cilvēktiesību eh, komisāri ierasties, viņa gan vēl to nav izdarījusi, bet tas viss nozīmē, ka eh, tiešām ir šī gatavība Eiro augsto pārstāvu cilvēktiesībās tur uzņemt. Tātad mēs apspriedām arī nāvsodu jautājumu, tāpat arī par to, ka 80% nav sotika izpildīti ar narkotiku eh, tirdzniecību saistītās lietās. Mēs arī pārunājām nāvas sodu izpildz lomu šajos gadījumos. Tāpat ar, ar Ajatolu Rafsaģāni, bijušo prezidentu, tikāmies. Mēs runājām daudz par Sīriju, viņš sacīja, ka Sīrijas iedzīvotājiem pašiem jāļauj lemt uh, E, savus liktenes vēlēšana iecirkņos. Trešā daļa mūsu sarunās ar, bija ar pilsonisko sabiedrību un NVO. Mēs tikāmies ar e, vairāk NVO pārstāvjiem Grieķijas vēstniecībā un, principā, kas notiek, ir visi uh, Eiropas Savienības valstu vēstnieki un uh, Anno pārstāvis eh, tiešām atzīst, ka tiešām šobrīd NVO ir vieglāk strādāt valstī, ka ir notikuši pārmaiņas šajā jomā. Un nevalstiskās organizācijas ļoti skaidri runāja par viņu mērķiem, par to, ko viņi dara, par to, kā viņi sadarbotos ar eh, starptautiskiem partneriem, bet sankciju dēļ viņiem ir bijuši ļoti sarežģīti piekļūt ārvalstu finansējumam. ANO pārstāvi ar kuriem mēs tikāmies, strādā HIV, narkotika kontrabandas apkarošanas jomā, bēgļu jautājumos - 3 miljonu bēgļu. Strādā nevis nometnēs, bet no Afganistānas ir 2 miljoni narkotika atkarīgo. Darbs, kas tiek veikts, ir ļoti svarīgs. Viņiem banka Kazahstānā, kas pārskaita naudu viņiem, jo viņi pakļaut sankcijām. Mums bija tikšanās ar ES vēstniekiem gan sākumā, gan misijas noslēgumā. Bija vienošanās, ka tik tiešām ir nepieciešams eh, nodrošināt ES pārstāvniecību Irānā, pie tā es vēl atgriezīšos. Tika runāts arī par to, ka vajadzētu veicināt dažādas apmaiņas, eh, studentu apmaiņas, vidas jomā, Eiropiešiem būtu svarīgāk uzzināt vairāk par Irānu un arī Irānai atvērtākiem būt. Tā kā tiešām valda cerība. Bija vairāk vēstnieki, kas bija ļoti nobažījušies par MKO ietekmi Eiropas parlamentā. Atlikušās minūtes vēlētos izmantot, lai noslēgumā pieminētu tās lietas, kas varētu palīdzēt izstrādāt ES stratēģiju. Manuprāt, ka ir nepieciešams paplašināt aptvērumu stratēģiju, runājot ne tikai par kodolu jautājumu. Mēs to vienmēr esam uzsvēruši, tieši arī izceļot cilvēktiesību aspektu, bet trīs lietas, kurās cerams atradīs savu ceļu uz šo stratēģiju no delegācijas misijas viedokļa. Pirmkārt jau tas, ka valstī valda cerības un vēlme izlausties no izolācijas. Uh, Tas ir acīm redzams e, Irānas pilsoņiem, un viņi tiešām sagaida pārmaiņas. Un kā simbols žests, arī lai veicinātu izpratni, tā ideja par es pārstāvniecību Irānā, Teherānā ir ļoti svarīga. Tas varētu sāktos arī kā Eiropas Savienības īpašais sūtnis Irānā varbūt, kas varētu būt kā pirmais solis, lai atvērtu pilnu pārstāvniecību Teherānā. Uh, Otrais jautājums - spriedzes mazināšana. Es domāju, ka mēs varam sacīt, ka diskusijās arī ar stingrās līnijas piekritējiem par cilvēktiesībām principā lika apspriest viņiem cilvēktiesības, eh, padomāt par to, kur kaut ko var mainīt. Tāpēc es domāju, ka dialogs par cilvēktiesībām, ko ārlietu ministrs Carevs eh, ierosināja augstai pārstāvē Eštonai Ņujorkā, būtu tiešām jāorganizē. Un kā es sacīju jau iepriekš, ir jābūt iespējamam, ka eh, Eiropas eh, pārstāvs, eh, Eiropas Savienības augstais pārstāvs cilvēku tiesību jautājumos Stavros Labrinīdis varētu apmeklēt Irānu. Jautājums par dialogu saistās arī ar narkotiku kontrabandas jautājumu, jo saistībā ar situāciju Afganistānā 2014. gadā viņi sagaida, ka pieaugs, eh, ievērojami pieaugs narkotika kontrabandas plūsmas, tur problēmas ir apjomīgas. Cik es saprotu, ES eh, e sadarbību ar Irānu saistās ar nāves eh, soda spēkā esamību noziegumos, kas saistīti ar narkotikām. Un es ceru, ka sadarbība uzlabosies. Vēlos pieminēt, ka humanitārais kanāls cilvēktiesību, uh, um, humanitārai palīdzībai un uh, studentu apmaiņai ir tiek augsts novērtēts. Es ceru, ka šāda apmaiņa tiks uh, organizēta un Eiropas Savienībā ir vairāk instrumentu, lai varētu veicināt kultūras apmaiņu, studentu apmaiņu, vidas nosacījumu jomā, uh, kas uh, Irānā daudzos gadījumos ir ļoti sliktā situācijā. Uh, Tad, kad e, Ženēvas vienošanās tiks pilnībā noslēgta, es domāju, ka šeit var pavērties iespējas tirzniecībai ar Eiropu, un mums tas būtu jāņem vērā arī strateģiski kontekstā. Es domāju, ka šeit ir iespēja, un Eiropas Savienība var izdarīt e, to, kas ir viņa spēkos, lai šo logu saglabātu atvērtu. Paldies, Krombergs kundze, e, par šo ieskatu, un tagad došu vārdu Valteram Pošam zinātnes un politikas nodibinājumu Berlīnē, aptuveni desmit minūtes, un pēc tam arī šobrīd došu Munis kundzei, eh, nodošu savus priekšsarētāju pienākums. Lūdzu, Proša kungs, vārds jums. Thank you very much. Good morning, everybody. Paldies. Vēlos norādīt trīs lietas. Pirmkārt, par situāciju reģionā un par Eiropas nepieciešamību arī domāt par jau turpmāko potenciālu. Par vietējo situāciju Kronenbergs kundze jau ļoti to labi izgaismoja. Nu, mēs norādām zināms arī iebildumus arī pārliek, bet iepriekšējās prezidenta vēlēšanas ir devušas to, ka tās grupas, kas atbalsta radikālismu, visu laiku atsaucoties uz pēstacību nu, ir zaudējušas nozīmīgu vēlētā daļu. Nu, ekstrēmisms, protams, paliek, bet tas ir mazākuma viedoklis. Un absolūts vairākums, kā to pierāda vēlēšanas, un to iznākums atbalsta dialogu. Gan pašā sabiedrībā, Irānā, gan arī ar starptautisko sabiedrību. Irānas pašreizējā valdība arī to analizēja Tas izriet arī kā tiešs rezultāts, atrisinot vietējos konflikts augstākajā līmenī, arī iekšē drošības aparātā, un piemērotās rīcība politikas ir tāds, kā tālākais iespējams sarunas starptautiskā līmenī un sankciju atvieglojums. Nu, tas ir pats galvenais mērķis šobrīd. Irāna, protams, nevar uzreiz noliegt savu politisko mantojumu. Un ir skaidrs, ka Rohani, kungs un Mohani arī spēlē būtisku lomu šādā darba dalīšanā. Tāpat arī Homanī kungs, kurš ir par iekšlietām atbildīgs, norāda, ka gan režīms, gan ideoloģija ir vienot, ka tur nav vairs nekāds sadalījuma. Un viņi vēlas panākt ka svarīgāk ir arī integrēt ekstrēmistu grupas. Viņš to arī daudz viet pamato ar dažādu veidu reliģiskajiem argumentiem. Un tas nozīmē ko? Viņš uzskata, ka sarunceļā panākt risinājums par kodolieru jautājumiem nav nekāda atkāpšanās no revolūcijas gara un spēka, bet tas ir, manuprāt, pats svarīgākais ir Honami, Honami ir, ir, ir beidzis pēdējo gadu laikā. Kā uzvar pragmātisms, nevis kaut kāda radikālā um, ideoloģija. Vienlaikus mēs redzam te arī citas iespējas. neviena no kaut kādām atsevišķām grupām nespēja šobrīd sabotā, pilnīgi bloķēt vai uztaisīt sabotāžu par uzsāktajām starptautiskām sarunām. Vienlaikus tomēr arī starptautiskā novērtāji uzsver ekonomikas situācijas lomu un norāda, ka šāda mērenā Irāns nostāja izriet no tā, ka E, to panāca tieši šis sankciju režīms. Tā ir daļai tiesa, bet otrs ir arī jāatzīst, ka šis dialogs e, Irānas elites starpā arī devis nozīmīgs rezultāts un papildus. Vēlos norādīt, ka Irānas drošības elite ir panākuši šāds notikums un ir izraisījuši tāds varbūt pārmaiņas arī spriedze ar Saudārābiju, kas viņu bija tradicionāli sabiedrotais. Un vienlaikus arī norādot, kā Al-Qaida un Al-Qaidas atvasinātās grupas rada draudus ne tikai uh, starptautiski, bet arī tieši viņu iekšē drošībai. Viņiem ir arī bijusi ļoti negatīva pieredze ar radikāliem islāma grupējumiem, un tādēļ viņi ļoti jau nopietni uz to reaģē. Irāna uzskata, un ka vienmēr ir pastāvējusi strateģisko interesu kopībā ar rietumiem. Tas arī nekas nav jauns, jau 2001. gadā arī viņu analīsti jau norādīja, ka terorismu radīs draudi, draudi arī viņiem. Irānas novērtējums šobrīd ir pat pareizs, salīdzināmā arī ar citiem rietumu domātājiem, novērotājiem. Arī šāda Al-Qaida atvasināto grupu tīkli, kas mums ir labi pazīstams, tam ir dažādu iemeslu dēļ, tas varētu novest pie manas strateģiskā redzējuma par šo reģionu. Pirmkārt, šādi tīkli šobrīd vairojas, tie arī reizē kļūst atdalītāki un ir grūti saprast, kas viņus komandē. Ar vienu viņus spēja pieaicināt un rekrutēt jaunus kaujiniekus un arī spēja izplatīt savu darbību Ziemeļāfrikā, Sijā, Āfrikas tragā, Afganistānā, Pakistānā. Viņi darbojas globālā līmenī. Un viņi ir jāuztver kā strateģiskais partneris. Mm, tā kā te, protams, te ir uh, tradicionāli vienmēr izspēlēt šeit uh, šīt un sunītu kārts, lai vairāk arī izspēt savas nacionālās intereses un vienlaikus kaitētu drošībai reģionā. Šo aktuālo situāciju gan mēs nevaram īsti salīdzināt ar rūkto valstu pieredzi pēdējo gadu laikā. Šīs, su, uh, šīt un sunīt konflikts ir bijis ļoti kropļojošs un šobrīd ir grūti arī visām citām tautām pārvarēt savus brūces un sadziedēt rēces ar rētas. Apzinoties kopējās intereses Al-Qaidā. Un es domāju, labākais, ko Eiropa šobrīd varētu darīt, ir sadarboties drošības jomā. Līdz ko Irāna sapratīs, ka viņi nevar virzīt tālāk savas nacionālās intereses un vienlaikus kaitējot rietumu interesēm, tad viņi sapratīs, un es domāju, ka viņi sapratuši to. Irāna jau ir atzinusi, ka viņu strateģiskie projekti, kā piemēram, ka viņu šī cīņa pret Izrēlu šī asa ir šobrīd salausta, un līdz ar to ir iespējama sadarbība. Tam arī būs tiešā ietekmē uz otro fronti. Tas ir Irānas koncentrēšanās uz savu ekonomiku. Irāna, kas visu uzmanību velta ekonomiskai attīstībai, veltot uzmanību Vidusāzijas valstīm, arī sadarbībā ar Afganistānu un citām valstīm. Tādā veidā viņi kļūst par labāk sabiedroto rietumiem un īstenot var savu revolūcijas darbu kārtību. Mums savukārt tas varētu palīdzēt, ka mēs varam sākt paredzēt Irānas soļus. Irāna, kas funkcionē kā nacionāla valsts, nāciju valsts, arī ar mums varētu sadarboties. Mēs redzam arī sadarbību 2001. gada jau kontekstā. Šobrīd arī Irānas centieni visvairāk uzmanības veltīt tuvākiem kaimiņiem, arī uzņemties savu atbildību kā reģionam un darbonim. Tas ir ļoti svarīgi un mums arī tam ir jāpievērš uzmanība, kādā veidā arī tas attīstīsies. Tas arī ietekmēs mūsu attiecības ar Irānu. Par kodolu jautājumu. Šis risinājums nu, to šobrīd nevar uzreiz tā materializēt. Šobrīd kodola jautājums un Sīrijas jautājums, reģionālais jautājums, ir savstarpēji saistīti, un tas kļūst arvien sarežģītāk tos nošķirt. Gal galā, sadarbībā un partnerība ar Eiropu un Irānu var veidoties tikai tad, kad ir atrisināts kodola jautājums. Un esam vairāk attīstījuši mūsu sarunas. Eiropas Savienības misijas atvēršana Irānā ir viens no galvenajiem e, soļiem, kas to var veicināt. Arī 3 plus 3 ietverā tad nodrošināt šādu veiksmu. Paldies! Paldies, un pirms uzsāksim dialogu ar arī mūsu klausīšanas dalībniekiem. Došu vēl vārdu Rusbeham Pāršīkungam. Lūdzu. Paldies, paldies par uzaicinājumu piedalīties. Turpināšu to, ko teica Valters. Tomēr varot no cita skatpunkta. Sāksim ar cilvēktiesībām. Referenti jau ir norādījusi, un arī tas atspoguļots ziņojumā, ar vienu jāpadara daudz lai tiešām nodrošinātu Irānas pašu parakstītos standarts. Mums būtu svarīgi. Jāsaprot, ka daudz kas gan nav mainījies. Jāatzīst, ka mums attiecība ar Islāma republiku. Līdz ar to dažādi veidi centieni bijuši velti. Tā ka mēs šobrīd nekur neesam pavirzījušies un Irāna neko nav uzlabojusi, ne cilvēktiesību jomā, ne daudzās citās jomās. Un vispār, lai panāktu kaut kāds uzlabojums, tad ir jāiznodibina attiecības. Tāds attiecības, kas nav vienkārši, ka mēs uzsniedzam neapmierinātu lietu sarakstu, bet gan savādāk. Šāda vienpusēja komunikācija, ja tāda tiešām vispār kādreiz darbojas, un tas tagad noteikti nedarbojas. Šobrīd nepieciešams dialogs. Dialogs ir divpusēja saruna un ir nepieciešams skaidrs pamats, kā mēs arī savstarpēji izrādām cieņu. Savstarpēji cieņas izrādīšana bieži tiek tā piesaukt, un tas arī pareizi raksturo šo situāciju. Un Eiropā galu galā ir bijušas šāds attiecības ar Irānu, mums ir bijis arī šāds kritisks dialogs jau 90. gados. Un nu, šobrīd, protams, ir īsti viegli kā norādīt uz tādām nepilnībām un to visu, ko šis dialogs tomēr ne, ne, nesniedza. Piemēram, nāvesots. Vienlaiks tomēr jāatceras, ka tieši šis dialogs sniedz lielu ieguldījumu, lai vispār sarunas arī mainītos un iekšējā izpratne Irānā mainītos pār cilvēktiesībām. Tā kā jūs mm, jāsaprot, ka nevar uzreiz prasīt, uh, tulītais rezultāts, bet tā ir sēkla, ko sēju, un tad ir jāgaida. Jāgaida, kad tad reāli būs šīs pārmaiņas. Mēs nekad neesam varējuši piespiest Irānu kaut ko darīt. Bet taču mēs varam kritiski iesaistīties sarunās ar viņiem un mēģināt veicināt pārmaiņas no iekšpuses. Tas viss, protams, ir tikai saistīts ar vēl citiem jautājumiem vispār kādas attiecības Eiropas Savienība vēlas veidot ar Islāmu Irānas republiku. Tas nav cik daudz pārstāvi šeit un tur un tā. Tas ir cits jautājums. Kāda veida attiecības jūs vēlties ar šo valsti? Viss. Tādēļ ir jābūt strateģiskiem, un mums jāspēj izanalizēt un izrunāt, kāda veida attiecības mēs vēlamies. Mums ir jānolēma, Kāds ir šo attiecību mēķis? Un tas nav, ka jūs vienkārši parakstat kaut kādus dokumentus augstākā politiskā līmenī, bet gan, ka jūs veicat kontakts ar iedzīvotājiem. Tieši tas var mainīt situāciju. Nereti Eiropas politiskās runas par Irānu izklausās tā, kā gandrīz ir izvēle, vai nu mēs vēlamies, vai nevēlamies vispār veidot attiecības ar Irānu. Skaidrs, ka mēs nevaram viņu ignorēt. Tas ir strateģiski nozīmīgs jautājums. Jo Irāna ir mūsu kaimiņu kaimiņš. Tuvie austrumi mums ir, mm, nu, mēs nevaram atļauties ignorēt šo reģionu. Un Irāna spēlē būtisku lomu tuvā austrumos. Tas, ko teica savu laiku ASV valsts sekretāra Marlīna Albraita, tā nu ir tāda, kur bez kuras mēs nevarētu iztikt, bet tāda, kuru mēs nevaram izvairīties. Uh, un tam visam, protams, savas maksā. Mēs varbūt negribam to visu maksāt, bet mums tomēr jāapzinās, ka tas mums kaut ko maksās. Nu, patiesas attiecības, protams, vai pieprasīs gan kompromisu, gan smagu darbu. Kompromiss, kas ir svarīgs abām pusēm, un tas varbūt nedos uzreiz augļus un rezultātu īstermiņā, tomēr ilgtermiņā tas spētu nodrošināt Eiropas Savienības interesu uh, arī atspoguļošanu. Un Irānu mēs ceram, ka tā būs tāda valsts, kas gan spēj risināt sarunu ar saviem iedzīvotājiem, gan arī ar pasauli kopumā. Tas ir strateģisks mērķis. Papildus ir daudz citu jautājumu, kas ir ļoti nozīmīgi gan mums, gan viņiem. Enerģētikas piegādes drošības, reģionāla konflikti, dažādi veidi katastrofas, kas šobrīd notiek reģionā. Šobrīd ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Mēs arī gribam tos risināt. Bet ilgtermiņā arī tie ļoti svarīgi jautājumi. Mēs vēlamies, lai sarunas attīstās, bet neattīstās šādi nevēlam notikumi. Un tādēļ mēs vēlamies, lai savstarpējs nolīgums tiktu jau ievirzīts gala fāzē. Jo šīs vienošanās par kodoli jautājumu tas ir šobrīd ļoti trausls, un tāpēc nepieciešams, lai visas puses vēlas labu rezultātu. Un daļēji te runā arī par tādām dividendēm jau ceļa laikā. <clears throat> arī domājot par konkrētiem rezultātiem. Un šāpdēļ būtu absolūti svarīgi, lai Eiropa izveidot savu pastāvniecību Teherānā. Tas gan būtu gan praktiski, gan arī simboliski ļoti svarīgi. Un, ja jūs vēlaties sadarboties ar Islāma republiku, vai visu laiku tikai sūdzēties? Jūs uz vietas izveidot kanālus, kādā veidā to var risināt, tas lūk ir būtiski. Un šāda pārstāvniecības vietas ļautu to arī īstenot. Valters jau runā arī par šo reģionālo uh, se sektantismu un sadalī, uh, sadalījumu. Mums nu, bija projekts, kas atspoguļos, kas neizdevās un kas uh, izgāzās, kas arī nodrošina, noteica, ka ilgā laikā vispār lietas neko nepavirzījās un mēs neko neieguvām. Un ja jūs attiecināt to plašāk uz reģionu, un tieši tā šobrīd šis konflikts notiek, tad jūs it kā atrodat vienu sabiedroto un reiz iegūstat trīs ienaidniekus. Tāds nekas tālu netiksit. Uh, Arī Saudārābija jums ir jāiekļauj arī kodola jautājuma risināšanā. Ar reģionā jautājumā iekļaušanā arī ar Saudu Arābiju jums ir jārisina sarunas. Eiropas galvenā ideja ir par to, ka jūs atsakāties no tās idejas, kad neviens nevar būt ieguvējis. Un ir jāpārdomā viss un jādomā no jauna. Tādēļ, ja to visu tā secīgi īsteno, nu, tas nav iespējams ar lieliem mērķiem. Politiskā griba, vēlme rīkoties, nu, tam ir jābūt tagad. Mēs nevaram vēl vairāk gaidīt atsevišķus rezultātus atsevišķiem pasākumiem un tikai tad formulējot, kādu veidu attiecības mēs vēlamies izveidot. Šis ir ilgtermiņa diskusijas, un tam būs arī ilgtermiņa sāks bet jāsāk rīkoties jau tagad, jau vajadzēja jau pirms gadiem, bet nu tā ir vēl, tad konkrēti jārīkojas. Liels paldies! Tagad mēs dosim vārdu jums. Vispirms runās koordinātori, un pēc tam visi pārējie, kas grib piedalīties šajā debatē. Tautas partijas koordinators Lafrankas kungs, lūdzu jums vārds. Gracias, señora presidenta. Eh, preferiría... Paldies, priekšsēdētāji. Es nedaudz vēlāk gribētu izteikties. Tad Anna Gomeša no sociālistiem koordinātore. Paldies par šo ļoti interesanto un arī provocējošo diskusiju. Es eh, no viss sirds piekrītu jums. Arī mums bija vizīte uz Īrānu. Uh, to vadīja novembra mēnesī Svobodas kungs, mūsu grupas vadītājs Veronika de Kaiser arī piedalījās tur. Es uh, tiešām apzinos, ka iesaistīties jautājumu risināšanā ir kritiski svarīgi, un šāda iesaiste ir arī iespējama. Un mūsu delegācija izdarīja arī Tieši tādu secinājumu te man jāpiekrīt arī Tārijai Kronenbergai. Es arī atceros eh, diskusijas par nāves sodu, tur izskanēja ļoti dažādi viedokļi. Tomēr mēs iesaistījāmies patiesā diskusijā. Un mūsu sarunu partneri labprāt ar mums diskutēja, viņi dzirdēja un klausījās, eh, un mēs varējām izteikt savus viedokļus. Es uzskatu, ka mēs varētu daudz precīzāk strādāt arī cilvēktiesību jomā, daudz konkrētāk. Bet Irāna rīkojas pārsteidzoši. Es runāju ar Larī Čānī kungu no cilvēktiesību biroja, viņš nav no mūsu parlamenta. Un viņš pasvītroja, ka viņa birojam ir izdevies izglābt sakinē dzīvību. Zinat, šo sievieti gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un viņi pārliecināja pretējo pusi saņemt šo izpirkumu naudu vai asins naudu, un sieviete tika glābta. Tātad tas ir tāds rezultāts. Un svarīgi jāatzīmēt, nu, ka Irāna sāk ieklausīties, vismaz kaut ko dara, kaut kāda pretīm nākšana ir. Un MKU loma ir ļoti svarīga gan mums, gan viņiem. Vispirms es gribētu uzzināt, kas tad finansē viņus, kas viņiem maksā. Es nezinu. Tad, kad mēs devāmies uz ASV, pēc vizītes Irānā kopā ar AFETA delegāciju. Un arī ASV ir skaidri distancējušies uh, no MKO cilvēkiem. Ko tad viņi dara ar cilvēkiem? Jurija nometne, kur piemēram viņi neļauj, lai ANO bēgļu komisariāta pārstāvji veiktu savas intervijas, ko viņi tur dara. Bet atgriezīsimies pie Irānas. Es gribētu uzdot jautājumu, ko jūs domājat par sēkojošo? Es uzskatu, ka Irāna varētu būt tāda lielvara kas tomēr varētu sniegt kaut kādu rezultātu, ja arī mūsu iesaist būs kritiski nozīmīga, ka Irānai varētu būt kaut kāda reģionāla loma un viņi varētu šo lomu arī pildīt. Un vai viņi arī spētu kādreiz pieņemt un saprast, ka mums ir kopīgas intereses ne tikai konfliktu atrisināšanas ziņā mums varētu būt kopīgs interesi, bet arī plašāk ārpus reģiona. Un te bija jau pieminēts narkotikas, bet ne tikai. Šeit ir bāžas par destabilizēšanos, destabilizāciju Afganistānā un arī Pakistānā. Šie divi jautājumi ir saistīti. Kādā veidā tas atbalsosies Irānā, ko tas nozīmē Irānai un arī tālāk mums, bet arī energo jomā ir uzdoti jautājumi. Uh, un kā tas tālāk attīstīsies, un šeit gribētu uzdot jautājumu. Kāds ir jūsu redzējums par Irānas lomu attiecībās ar Sīriju? Vakar mēs dzirdējām, ka uh, ir atcelt šis ielūgums uz Ženēvas konferenci, ir atņemts šis ielūgums. Un otrs jautājums attiecības starp Irānu un Saudārābiju. Šīs attiecības ir ļoti svarīgas. Irāna ir vairāk interesēta nostiprināt šīs attiecības, padarīt par darba attiecībām. Saudārābija ir mazāk interesanta, interesēta. Un tad, kad es devos uz Saudārābiju, parādījās šīs darījuma detaļas. Un svarīgi man šķiet, ka bija, bija arī ziņas mēdījos, princis Turkis to, Turkijas to rakstīja, kur bija rakstīts, ka Sauda Arabija gribētu izmantot eh, Pakistānas kodolaizsardzības sistēmas, lai pretotos Eh, darījumam par kodolieročiem, kodola aizsardzību, kas tas ir darījums, par ko mēs runājam, darījums starp rietumiem un šī reģiona valstīm. Tātad šī te prognoze ir vienkārši šausmīga, tātad Saudārābija, Pakistāna un kodola vairoks. Eh, tomēr vienalga, ko viņi pēc tam noliedza, bet eh, tas bija uzrakstīts, tas bija parādījās presē, un varbūt ir daudz cilvēku galvās. Un tāpēc mums tas ir jāzina. Ko mēs šeit varam darīt, lai šīs attiecības starp Irānu un Saudārābiju mainītos? Es piekrītu jums, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums eh, tieši arī šī kodola nolīguma sākara. Un visbeidzot, ka, kas notiks, ja kongress eh, boikotēs šo vienošanos? Paldies. Tā no kungam trīs minūtes. Es īsi izteikšos. Irāna ir brutāls režīms. Un jau daudz gadus es to kritizēju visādos aspektos. Cilvēktiesības ir viens aspekts. Diem, diemžēl publiskās ekstitūcijas tur ir visaugstākajā līmenī pasaulē arī represijas pret um, minoritātiem, homoseksuāļiem, arī cil, sievietes tiek nometāts ar akmeņiem, te ir šausmīga situācija cilvēktiesību jomā. Tāpat laikā tā ir liela valsts ar ļoti cenu nozīmīgu kultūru, un ja viņi tiktu vaļā no represīvās valdības, bet nu, to risinās tauta. Pošakungam jautājums. Es dzirdēju, ka šeit ir tāda dīvaina alianse. Uh, starp diviem Irānas ienaidniekiem, protams, Saudārābija, kas noraizējušies par šītiem un varbūt saistībā ar naftu, un otrs ir Izraela. Te ir Ahmadinodžana komentāri. Un eh, te ir arī saistīts šis jautājums ar kodolieroču potenciālo iegādāšanos, un tāpēc arī Ženēvas saruna konteksts. Un tad uh, Saudārābija un Izraela šīs attiecības un notikuma un attīstība šeit, vai tas nevarētu ietekmēt arī tuvo austrumu mieru procesu? Es nevaru teikt, atklāt savu savots, bet eh, Saudārābija Saudijārābija tagad grib panākt, zinām, sapratni ar Izraēlu, tas varētu izdarīt spiedienu uz Arābu, Palestīnas līgas um, Arābu autoritāti, un attiecīgi tas varētu ietekmēt Arābu mieru plānu, vai jūs varētu komentēt šo notikumu gaitu, vai ir kaut kāda analīze, kas notiek tur. Te ir tā dīvaina dinamika, eh, sanāk princips, ka ienaidnieka ienaidnieks kļūst par jūsu draugu, divi noliegumi Un to mēs redzam, mm, kā tas notiek Afganistānā, un, un ko jūs varētu teikt par šo te situāciju. Paldies, Salafranka kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es arī uzskatu, ka šeit iezīmēs tāds jauns klimats, un tas ir pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām. Ir vairāk nosliece uz dialogu pusi, mazāk radikalizācijas, bet tomēr šis jaunais dialogs ir radies daļai daļai sankcijām pret Irānu. Un arī sociālie protesti te ir ar zināmu lomu bijuši. Pēc trīs pieciem gadiem, kas pavadīti diplomātiskā izolācijā, mēs esam saņēmuši zināms pozitīvs signāls. Irāna ir izpildījusi savas saistības kodola plāna sakarā, un tagad Eiropas Savienībai būtu jāceļ tirzniecības aizliegums vai embargo. viņiem ir jāatbrīvo simtiem miljardu eiro, kas ir iesaldēti kaut kur pasaulē un pieder Irānai. Tas ir pagaidu lēmums, pa stabilo lēmumu, pastāvīgo lēmumu noslēgs vēlāk. Irāna ir ļoti svarīga valsts šajā reģionā, un šeit jāpasvītro attiecības starp Irānu un Sauda Arābiju. Tās ir citādāks, tomēr ir jāpaturprātā pozitīvais centrifūgu eh, izdīdzināšanu kodolziņā. Bet eh, šobrīd es gribu runāt vēl par cilvēktiesībām. Tā no kungs ļoti pareizi pieminēja, ka eh, proporcionāli Irānā ir lielāks šo cilvēku eksekūcijas skaits pēc prezidenta vēlēšanām nekā pirms, kad pieaudzis ir. Bet interesanti būs dzirdēt, kāda ir ASV pozīcija. Vai Amerika pieņem šo pagaidu nolīgumu? Vai arī citas lielvaras, kas piedalās sarunu kontekstā, tomēr uzskatīs, ka ir, um, lai nevajadzēja pie, pieļaut 20% urāna bagātināšanas, 5% būtu pietiekami, ka vajadzētu samazināt kapacitāti un atstāt tikai 3000 vai 4000 eh, centrifūgas. Un man ir jautājums, ko domā citas valsts lielās lielvaras, tā kā ASV un apvienotā karaliste, kā viņi skatās uz šo attiecību normalizēšanos ar Irānu Un jo īpaši šajā jautājumā, par kuru mums vēl daudz jāstrādā, proti par kodolu jautājumu. Es nezinu un neteikšu, vai es vajadzētu atvērt savu pastāvīgo biroju šajā valstī. Mūsu nostāja tiek pausta ļoti skaidri. E, Ketija Eštone šo mūsu nostāju skaidri formulēja. Mēs gaidām tālākās debatas un dialogu. Mēs atbalstam to. Ženēvas uh, vienošanās neizdošanās nu, norāda, ka vēl ir daudz jāstrādā, lai normalizētu attiecības. Paldies! Tā divas minūtes katram runātājam un Māro kungs. Nē, kundze. Man ir jautājums ekspertiem. Vai mēs ja mēs attiecamies pret Irānu kā pret šītu valsti, vai mēs nesniedzam viņam tādu privileģētu stāvokli. Ja tā ir ļoti interesanta valsts, Viņi, protams, atverās un kļūst atvērtāki. Tas ir pēc Ahmadinečāda perioda. Un šis jautājums par kodolu enerģētiku ir arī solis uz priekšu un tālāk veicina attīstību, un tas viss ir jaunā režīma darba rezultāts. Tomēr es domāju, ka vajadzētu vēl piestrādāt pie demokrātiskās pārejas procesiem, un šeit ne, runāju ne tikai par cilvēktiesībām, ka tādām, bet arī par politiskajām tiesībām plašāk. Tad, kad mēs runājam par Irānu, vienmēr paturam prātā Irānas valdību. Mēs nerunājam par demokrātisko opozīciju, kas ir ļoti būtiska grupa šai valstī ja mēs reducējam šo strīdu tikai kā nu, strīds ar šītiem un sunītiem, tad tomēr mums ir jāpaturprātā šī garā reliģiskā tradīcija, vēstures attīstības gaita un būtu nepareizi runāt par šo kultūrālu reliģisko tradīciju un politisko mazāk. Paldies, Gales kungs. Paldies. Manuprāt, nav nekāda alternatīva eh, saistībā ar eh, Sīriju. Arī vispirms mans jautājums par to, kādā veidā jūs vērtējat Irānas eh, nostāju pret pašreizēju Irākas valdību vai tās ir attiecības starp spēcīgu valsti un satelītu valsti. Ja mēs kaut ko vēlamies no Irākas, vai mums efektīvāk būtu runāt varbūt ar Irānu, ar Teherānu? Kāds ir jūsu viedoklis? Un tad es vēlos piekrist pasīkungu sacītājiem attiecībā uz cilvēktiesību di eh, dialogu, kas mums agrāk bija ar Irānu, eh, kādā veidā tas ietekmē situāciju iekšienē. Toreiz, kā Eiropas parlaments, vai pirms vairāk pirms desmit gadiem, uh, es personīgi nepiedalījos, mēs piedzīvojam to, ka Irānas delegācija savstarpēji strīdējās. Tātad tie deputāti, kas bija reformu pārstāvi un uh, eh, taisnīgumu pārstāvi partijas. Jautājums ir, eh, ko tas deva? Beigās viņi tāpat nevarēja piedalīties vēlēšanās nākamajās. Un šobrīd ir situācija, kur mums ir cerības, ka varbūt ar mehānikungu kaut kas ir mainīsies, bet vai nav tā, ka mēs e, esam vēl ļoti tālu no šī iekšējā politiskā diskursa, kas e, bija iepriekš reformu laikā. Jūs sacījāt 13% radikālo um, balsojumu. Tas tas ietvers labi. Bet vai nav tā, ka pastarām vispārējie, kas e, ekonomiski arī gūs labumu no šī režīma. Šo stingro roku vēl spēcīgāk grib uzspiest. Ja nav sodu izpildīto nav sodu skaits, e, ir kāds rādītājs, tad mēs esam vēl tālāk e, iekšēji valstī no šīs situācijas izmainīšanas nekā iepriekš. Paldies! Gracias. Paldies! Beldera kungs ir mūsu pēdējais runātājs, arī ziņotājs par Irānu. Paldies, priekšsādātāji, un paldies referents kundzei. Man ir divi jautājumi. Vispirms, Vāzī kungam, jūs runājāt par dialogu izglītotie ir reliģiskie fanāti šajā situācijā. Vai jūs neuzskatāt, ka tas ir šķērslis, ja mēs uz to raugamies no rietuma pozīcijas un arī šeit varas uzsvers attiecīgi? Kā tas viss notiek? Tāds ir mans jautājums. Cik liela nozīme ir reliģija? reliģiskam aspektam, reliģijas um, ekspertiem mūsu dialogā? Vai vispār ir iespējams kritizēt, vai ir iespējams uh, kaut ko paust stingrāk? Un Poša kungam par minoritātēm man ir jautājums. Noteiktos uh, rajonos Irānā ir kurdi un citas tautības, un tur ir arī azerbaidžāņi, un, kas ir ļoti būtisks mazākums. Uh, un arī citas mazākuma tautības ir. Kā jūs redzat šo situācijas attīstību tieši minoritāšu ziņā un kādā veidā tas tiek risināts iekšpolitikā Irāna? Arī iekšējās pretrunas iekšlietās. Kā, ko var teikt par šo revolucionāro sārdzi? Uh, Mēs dzirdam arī, ka ļoti bieži runā par narkotika tirdzniecību saistībā ar viņiem, un šeit ir arī politiskā dimensija. Un ir akadēmiski pētījumi, kas liecina, ka revolucionārā sārdze vai gvarde ir ļoti saistīta ar narkotikām, ne tikai tirgojot narkotikas, bet pat ražojot. Un šeit, šķiet, ka. Uh, Eh, te varētu būt tāds nopietns šķērslis šādā ziņā, lai mēs nevarētu tik labi tuvināties Rietumu un Irānu. Thank you. Paldies. Kronberga kundze no Zaļo partijas. Paldies. Man ir tāds komentārs par cilvēktiesībām. Un tad jautājums Poša kungam. Ļoti svarīgi ir apusēji cieņa un Irāna. Un mēs arī nokstējām, ka mēs nevaram tur doties un spiest uz mūsu vērtībām. Mums ir jācenšas rast sapratni un attiecīgi virzīties uz priekšu sapratnes pamata. Uh, Jautājums ir tāds, ar ko jūs diskutējat par cilvēktiesībām? Pirms mēs devāmies uz Irānu, mēs apzinājām visas organizācijas, kas uh, strādā ar cilvēktiesībām, mums bija uzklausīšana, un nu, mēs atkal tiksimies vēlreiz un dosim atgrieznisko saiti. Šīs organizācijas uzdeva mums jautājumus, mēs tālāk tos nu, pāradresējām, un tagad atpakaļ runāsim. Bet tikpat svarīgi ir arī turpināt dialogu ar oficiālām amatpersonām, ar tiem, kas ir atbildīgi par šo situāciju. Parādies ļoti interesants jautājums par nāvi nāvis sodu eksekūcijas skaits, sodu skaits um, palielinās, un tas ir šausmīgi. Bet ļoti daudzi no šiem noziegumiem tiešām ir saistīti ar narkotikām, un arī uh, cilvēktiesību padomes priekšsēdētais uh, uzdeva jautājumu, vai šis ceļš tiešām ir pats efektīvākais, lai apkarotu narkotiku tirzniecību. Kāda būtu jūsu atbildi? Tālāk jautājums Valteram Pošam šītu un sunītu šķirtne ļoti bieži tiek izmantot kā arguments, un kāds ir jūsu viedoklis, vai tiešām tas ir pareizi, un tā tas ir, vai arī šī pretruna e, vienkārši tiek izmantota e, varas spēlēs un manipulācijās un drīzāk tas ir saistīts ar socioekonomiskiem kritērijiem. Lūk, šeit ir mazākums, mazākuma tautība, viņi ir trūcīgāki, un tas ir vairāk saistīts ar šo monetāro finansiālo stāvokli un nevis reliģiskām pretrunām. E, Kā, kā jums šķiet, ka, kā būtu pareizi saprotam šis jautājums mūsu retorikā? Ernsta kundze. Jā, paldies. Kā Irānas delegācijas pārstāvis vēlētos šo to pateikt. Vēlētos eh, paturpināt to, ko Parsīkungs sacīja. Jūs prasījāt, kādas attiecības mēs vēlamies ar Irānu, ka kādā brīdī mums būs jāpieņem šī lēmums, jā, jāizsakās par to, jo Eiropas Savienībai nav īsti stratēģijas attiecībām ar Irānu ja, ja vien mēs šādām Eštons kundzes zigzagveidīgai kustībai pie, piemērojam jēdzienu stratēģiju. Ko nozīmē no, attiecību normalizēšana ar Irānu? Ko mēs ar to sap, varam saprast? Mēs kaut kādus kontaktus nodibinām, sākam tirsniecību, paskatāmies, kā iet, un ja mums tas iepatīkas, tad nostiprinām vai, vai kā? Tā ir viena lieta, kas man ļoti interesanta. Un, uh, Kādā veidā tad mēs varam risināt šo cilvēktiesību dialogu? Mēs tik eh, ātri pārlecam tā pāri un tad par tirzniecību, par eh, pētniecību, par sadarbību ar parlamentiem un citām lietām. Tas viss varētu tā kā paskriet garām, bet no otras puses jums taisnība. Mēs, protams, nevaram uzspiest to Irānai, tam pašam ir jāveidas Irānā. Mums ir, protams, arī pieredze par uh, eh, raucināru kustību eksportu, tur es drīzāk eh, negatīvi vērtētu to. Otra lieta, kas man interesē, sankcijas. Jūs zināt, ka tas vienmēr ir bijis eh, tāds strīdīgs jautājums Eiropas parlamentā, sankciju politika, ko mēs eh, kā politiskā grupa esam atzinuši par nepareizēm, ir tīpaši es sankcijas, bet tā ir problēma, protams, ja NVO nedabū naudu, ko mēs tomēr vēlamies sniegt kā finansējumu un lai viņi varētu neatkarīgi rīkoties, un tas šobrīd ir apdraudēts. Nu, kā rīkoties ar sankcijām tālāk? Un e, kāda pozīcija ir jāieņem Eiropas parlamentam, tās mums būtu jānoskaidro. Ekonomiska krīze ir arī tur, kas nodara režīmam. Tur ir par varas saglabāšanu. Trešā lieta, kas man interesē - Afganistāns jautājums vai Afganistāns jautājumu un arī sadarbojoties ar komiteju, kas ar to nodarbojas, ar delegāciju. Vai nevajadzētu jautāt, kas notiks 2014. gadā, kādā veidā tas e, saistīts ar e, sabiedroto spēku izvākšanas no Afganistānas, runājot par reģionālo skatījumu saistībā ar Irānu, vai mēs par to varam vispār kaut kā e, pārunāt bez tā, ka, piemēram, Afganistāna, runājot par narkotikām, milzīgu bēgļu plūsmu, to es visu varu saprast. Un es domāju, ka šīs lietas ir jāskat kopsakarā. Paldies! Thank you. Uh, eh, finalement, Madame Durand, et après on donnerait la parole. Un tagad Durand kundze, un, un pēc tam es došu Lārijas darbības dienestu pārstāvjiem. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies par jūsu izklāstu. Es arī biju delegācijas sastāvā, kas decembrī mēnesī devās uz Teherānu, ņemot vērā šo ekspozē, ko mēs dzirdējām. Es uzskatu, ka ir lietas, kas mums ir jāizvērtē uz vietas, un šeit es. Uh, gribēju pateikt, ka, ka ir ļoti liela sarežģītība tieši oficiālās iestādēs pašā Irānā. Tas nav vienkārši, un uh, mēs atzīmējām šo vēlēšanos izteikt uh, dialogu, un es gribētu uh, runāt um, tātad par, par sīkungam um, oponēt par kalendāru un uzdot arī jautājumu, kādā veidā jūs skatāt šo tālāko kalendāru, jo mums ir Ženēba divi, un šīs sarunas notiek um, Ženevā. Tālāk būs seši mēneši, lai tālāk virzītu šo darbu. Kādu kalendāru attīstību jūs redzat, lai mēs varētu intensificēt šo jautājumu, tīpaši e, cilvēktiesību jomā? Tas ir ļoti e, svarīgi, jo šeit ir dažādas mītnes vietas, kaut kas notiek Irānā, e, kaut kas tiek risināts vai, vai diskusijas tiek veiktas saistībā ar Sīriju, un tad vēl ir šis kodola jautājums, kas arī attiecīgi ir pašā procesa sākumā, vēl ir garš ceļš ejam. Un vēl mans draugs, go, man draudzene Gomeša kundze arī eh, minēja šīs sarunas ar eh, sāpīgās eh, starp Irānu un Sīrā, Sīriju. Te ir arī mm, komplicēti vēl šīs sarunas, tīpaši, ja Irāna nav klāta. Un visbeidzot, no nu, ārējās rīcības dienas Taurūra kungs. Thank you, Madam Chair, um, and thank you for this invitation. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo uzaicinājumu noklausīties šī rīta debatas. Es to augsti novērtēju, daudz nodarīju komentāru gan no mūsu viesu runātājiem, gan arī Komandas eh, kundzes eh, atskaita par misiju Irānā, kas notika nesen, sūtot tur Eiropas parlamenta delegāciju. Varbūt sākumā sākšu ar eh, to, ka pieminēšu pāris vispārīgākas dabas piezīmes attiecībā uz tām jomām, kur būtu iespējama sadarbība ar Irānu. Daudz kas no tā, ko es dzirdēju, liecina par to, ka ir sadarbības jomas, kur Eiropas ārējās darbības dienests un Eiropas komisija skatītu kā tāds joms, kur ir iespējama attīstība. Un apmeklējot eh, mūsu mājaslapu, jūs uh, tā sadaļa par Irānu, redzēsiet, ka šīs jomas ir tiešām uzskaitīts kā tās, kur mēs vēlētos pētīt iespējas sadarbībā ar Irānu. Tad, kad politiskais klimats tam būs atbilstošs. Tā kā par to nav šaubu. Tomēr. Kā vienmēr šeit viss slēpjas detaļās. Mums ir jāapzinās, ka pastāv riski sasteigt lietas. Mums ir jāvirs uz priekšu piesardzīgi. Vakardienas notikumi īstenībā eh, labi to parāda. Ja bez jebkādas analīzes par notikumu secību kā tas viss ir bijis, mēs vienkārši teiktu, ka rietumu attiecības ar Irānu pēc uzaicinājuma atsaukšanas uz Mantru ir labāk eh, vai sliktāk nekā tas, ja tāds uzaicinājums vispār nebūtu bijis, tad, protams, kā atbilde ir skaidra. Tas vienkārši parāda to, ka šī ir ļoti delikāta pārēja, kur mēs esam iesaistīti no situācijas, ko varētu saukt par konfrontāciju, uz kaut ko tādu, kur mēs mēģinām attīstīt kaut ko pozitīvāku. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem savā darbībā. Kaut arī es pilnībā piekrītu tām jomām, kas ir pieminēts kā iespējamā sadarbības jomas. Es tomēr domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā, kā virzīties tālāk. Kā Parsīkungs sacīja, mums ir jāmeklē tādas situācijas, kur abas puses iegūst, kur ir abām pusēm intereses. Iespējams, parastajā procedūrā meklējot tās jomas, kas ir nepolitiskas vai vismaz kurās nepastāv lielu strīdu, cenšoties tur veidot attīstību un, ja mēs vēlamies eh, kaut ko panākt cilvēktiesību jomā Irānā, tad mums ir nepieciešams darīt to uz eh, kaut kādas ietekmes pamata paziņojot eh, tikai kaut ko tādu, kas tikai mums apmierina, jo mēs pieturamies pie saviem principiem, nenozīmē, ka tam būs kāda ietekme. Mums ir rūpīgi jārisina šie jautājumi, darot to tādā ietvarā, kas būtu produktīvs, veicinošs un neradītu naidīgu pretreakciju. Tad eh, noslēgumā šīm piezīmēm es vēlos sacīt, ka ir izteikta kritika par to, kāds ir ES skatījums attiecībām ar Irānu. Manuprāt, tas ir pamatots jautājums par šādu, jautāt par šādu vīziju, bet tāpat laikā mums ir jāapzinās, ka eh, šādu vīziju var izstrādāt tikai kopīgi Nav tā, tā kā 11-gadīgs e, puika saka draudzenei, ka aprecēs to, kad būs liels un mums būs seši bērni. Tā nav tāda lieta, ko var vienpusēji izstrādāt. Ir nepieciešams dialogs, virzīties soli pa solim. Un e, arī šāda vīzija tad ir jātīstās. Neaizkavējot e, jūs pārāk ilgi šajās diskusijās varbūt varētu vēl piebilst sekojošo attiecībā uz Eiropas eh, Savienības delegācijas izveidi. Kā vispārīgs princips Eiropas Savienība uzskata, ka ir svarīgi turēt atvērtus diplomātiskā dialoga kanāls, un pagātnē tik tiešām Eiropas Savienība ir meklējusi veidus, kā nodrošināt ierobežotu eh, klātbūtni Teherānā, komisija apsvēra sava um, darbinieka nosūtīšanu kā uz kādu no dalību valsts vēstniecībām, bet Irānā tas nebija pieņemams. Mēs ceram, ka sekos uh, mūsu savstarpējās attiecībās pozitīva attīstība un tas tālāk uh, nesīs ar, arī kādu pozitīvāku attīstību tālāk, bet tas uh, nevienmēr ir tikai un vienīgi Eiropas Savienības kompetencē to vienpersoniski izlemt. Bija arī interesants komentārs par nepieciešamību iesaistīt trešās valstis, piemēram, Saudārābiju, Persijas līča valstis, pārskatot arī attiecības starp šīm valstīm un Irānu. Es varbūt vēlos pievērst tomēr jūsu uzmanību tam, ka augstā pārstāv pagājušajā nedēļā bija Persijas eh, līdz valsts, valstu reģionā un var apliecināt, ka tik tiešām e, tā bija daļa no sarunām, kuras viņai bija šajās valstīs. Lai noskaidrotu, kāds ir šo valstu nostājas attiecībā pret Irānu un sākotnējo vienošanos, kas ir panākt ar ES e, e plus 3 varbūt tomēr pievērst arī jūsu uzmanību tam, ka savstarpējie cilvēku kontakti ir ļoti svarīgi, kas ir savādāk vērtējumi nekā starpvaldību vai starp augstlīmeņa ierēģiem kontakts. Jā, mums ir Erasmus mundus, mums ir dažādas iespējas eh, arī pamatprogrammai pētniecībā un citos instrumentos, lai iesaistītu Irānu. Šie instrumenti ir atvērti, tā skaitā arī Irānai. Šeit ir drīzāk jautājums par to, kā to izmantot. Paskaroties, kurā brīdī un kā ir ne, pamatot paplašināt. Protams, es varētu vēl runāt daudz par šo tematu, bet eh, ar to arī beigšu eh, savus izteikumus. Paldies par uzmanību! Paldies. Izmantošu iespēju pati pateikt pāris vārdus. Manuprāt, šī situācija, ņemot vērā situāciju ar ANO, un tiešām ANO loma tiek apdraudēta, daudzpusējās pieejas situācija visu starptautiskās sabiedrības iesaistīšanu. Irāna bija jāicina uz Ženēvi divi sarunām. Galvenais uzdevums, protams, ir apturēt eh, karu Sīrijā. Mums jādomā par politisku risinājumu. Ir nepieciešams izbeigt šo konfliktu Sīrijā. Sīrijai un visiem svarīgajiem reģionu dalībniekiem ir jābūt pie sarunu galda, tā skatā Irānai. Otra lieta, ko es vēlēs pateikt, protams, ka Irāna ir vairāk nekā tikai šītu valsts, bet Eiropas Savienībai, ASV un Irānai kopīgs interesi e, cīņā pret e, vardarbību reģionā. Mēs to nevaram ignorēt. Irānai kā šītu valsts ir, viņi ir ienaidnieki Al-Qaida un Talibāna vardarbīgiem, vardarbīgai kustībai, un tas ir jāņem vērā. Tagad došu jums vārdu atkal. Parsīkungs. Paldies par uzdotajiem jautājumiem pavisam īsi, vismaz uz dažiem centīšos atbildēt. Pirmkārt, jau jā, es piekrītu par se sektātismu, tas e, nav kaut kas tāds, kas dabīgi rodas. Tā ir tāda potenciāli mobilizējuša faktors, ko politiķi var izmantot un ļaunprātīgi izmantot. Bet tikko kaut kas, e, kaut ko tādu sāka darīt, to nevar vienkārši izslēgt. Tad, kad cilvēki tiek iesaistīti, e, mēģinams izprast situāciju un konfliktu, tad jūs to vairs nevarat atslēgt pēc tam. Tad, kad eh, džins ir izlaists no pudeles, to es nevaru atlikt atpakaļ. Šeit problēma varbūt nav tik daudz ideoloģiski. Saudi, Saudārābija, eh, Saudārābijas izpratne par to, kas notiek reģionā, ir vairāk uh, eh, sektantiski nekā Irānā. Par ASV kongresu un kas ir notiek ar viņu sankcijām. Manuprāt, svarīgi atcerēties, ka tas, ko ASV kongress dara, ir tāda ilūziju spēle, ka ar sankcijām var visu panākt. Un tieši tā ir tā problēma, ka sankcija ir e, tās, e, kas ir atrisinājuši problēmu. Tas ir pārāk e, vienkāršoti. Problēma ar likumprojektu, kas tiek izskatīts senāta šobrīd, ir varbūt ne tik daudz, ka tas būs droši pret veto, bet tas apdraud Obamas pozīciju. Un Irānai būs vēl grūtāk teikt, ka viņiem būs uh, Eh, pateikt, ka viņiem ir eh, uzticams partneris tad, kad viņu stingrās līnijas piekritēji kritizēs viņu. Jo šeit ir atšķirības ar to, kur, ko puses vēlās, un līdzīgi arī Eiropas Savienībai mūsu nostāja ir bijusi pilnībā saskaņot ar ASV pozīciju, bet problēma ir tā, ka ASV šobrīd ir divas nostājas. Un mūsu izrādās mūsu nostāja atbilst tam, kas ir viņu izpildvaras nostāja, bet ne likumdevēja nostāja. Uh, Un tas nāk no kongresa, nevis no prezidenta sankcijas ne, nepadarīšu šo visu iespējamu. Nu, tā tas nedarbojas. Problēma ar šādu nostāju tur daudz problēmas, bet pamat problēma ir tajā, ka pilnībā tiek ignorēta Irānas sabiedrības dinamika. Paskaroties Irānu uz pēdējo 30 gadu laikā, kā ir kūra revolucionāra sabiedrība, kas pāriet pēc revolūcijas posmā, jūs redzat, ka viņi no šāda svārsta, kurš kustās no revolūcijas uz šādas ideoloģijas īstenošanu. Tas notika jau vēl daudz pirms sankcijām. Un Mohānija uzvar tikai tāpēc, ka mēs eh, sankcijas uh, īstenojam pret sabiedrību, tas būtu vienkārši apsteigt sevi ar paveikto, absolūti neanalizēt situāciju par attiecībām. Vai tās ir attiecības ar Eiropas Savienību, ar ASV, tā ir atšķirība. Jo atšķiras tas, ko vēlas ASV, un ko ASV var panākt un ko mēs vēlamies un ko mēs varam sasniegt. ASV un Irāna ir disfunkcionāls neatiecības, un šī vienošanās pārvērš tos par funkcionālām neatiecībām. Daži Irāna vēlas funkcionāls attiecības ar ASV, bet tas vēl ir ļoti tālais apvāršņi. Mums ir iespējams funkcionāls attiecības ar Irānu daudz vieglāk nekā ASV un Irānam, ja mēs to vēlētos un ja pareizi izspēlēt savus kārtas. Kas attiec uz to, eh, kas tiks pārtraukts ar šo situāciju. Tātad svarīgi atcerēties, ka nebūs tāda vienošanās, kur eh, Irāna atteiksies no bagātināšana. Pat Obamas administrācija to eh, atzīst šobrīd. Jā, Irānai būs eh, sava veida bagātināšanas programma, un eh, to nevarēs pārtraukt ar vienošanos. To, protams, var ar karu, uh, pārtraukt, bet tad ir nepieciešama cilvēki, kas to atbalsta un naudu. Un Obamas administrācija nav neviens ne otrs, ne arī interesi to darīt. Vienīgie, kas to apsver, ir ASV kongress, bet viņiem jau arī nav jāuzņemas atbildība par karu. Ko nozīmētu faktisks attiecības ar Irānu, līdzīgi kā jebkuras cits attiecības, tas nozīmētu apspriest tās lietas, kas mums nepatīk vienam pie otra, un nozīmētu ikdienas saziņu tādā līmenī, kur nav nepieciešama politiska līdzdalība, vai tā būtu studenta apmaiņa, tiesniecība vai kas cits. Sauksim to par attiecību normalizēšanu vai par kaut ko citu, bet katrā ziņā runa ir par ilgtermiņa definīciju. Šobrīd runa par to, ka ir jāsaprot, ka tas nevar sastāvēt no atsevišķiem nesaprašanās posmiem, kas šodien tad tiek izmests uz galda un nekas nenotiek. Tāda jebkura savstarpējā miedarbība, individuāla vai valsts līmenī, vienkārši tās lietas nedarbojās. Kas attiec uz to, vai Irānai ir ļoti atšķirīgs e, viedoklis par to, kas ir valsts vai tāda teokrātija, kas ir tik tālu prom no tā, ko mēs esam izveidojuši rietumos, nu tur es pilnībā nepiekrītu. Ja mēs vēlamies skatīties uz Irānu, mazliet virzīties prom no uh, turbāniem un uh, citiem aizspriedumiem, tā ir samērā moderna un modernizēta valsts. Tas nenozīmē, ka viņiem ir jābūt tādiem kā mums, jāpat, viņiem jāpatīk tā lietām, kas mums varbūt jā, bet tam pašam par sevi nav jābūt kā kritērijiem sastarpējām attiecībām. Tad, eh, protams, eh, pasauli kļūs ļoti maz un būs. Kas ir galvenās kontaktpersonas Irānā? Tiem jābūt ir dažādākajos līmeņos. Tas nevar būt vienkārši ministri līmenī. Uh, ir nepieciešams tādas attiecības, kur ir iespējams diskutēt eh, šādas lietas ar eh, visdažādākajos līmeņos esošiem cilvēkiem. Cilvēktiesība problēmas eh, Irānā nozīmē to, ka šāda veida pieeja un attīstība notiks. Tam vajadzīgs laiks, mums ir nepieciešams dažādos līmeņos kontaktēties. Un visbeidzot, Atcaucoties uz to, ko sacīja mūsu draugs no ārējās darbības dienesta, jā, ir jābūt piesardzīgiem no vienas puses, bet tāpat laikā ir arī jāatzīst, ka šis ir nu tik labi, cik var būt. Tā ideja, ka mums ir jānogaida, jāpaskarās, kā tas viss beigsies, eh, atbrīvo mūs no atbildības. Un politikā tā īsti nedarbojas. Tas ko panāk šī vienošanās, prasa mūsu līdzdalību no paša sākuma. Tas nenotiks pats par sevi, un tad mēs izdomāsim, vai mēs vēlamies piedalīties vai nē. Un izmantojot jūsu pašu analoģiju, jums vispirms pašiem kā 11 uh, eh, gadiem ir 11 gadīgi puikam jāizlem pašiem, vai, vai vēlaties aprecēt šo draudzeni vai, un, un vēlāk sešu bērnu ģimeni veidot vai nē. Paldies, Poškungs, tālāk 5 minūtes. Jā, paldies. Vairākas lietas jau eh, kolēģis pieminēja. Es domāju, tā konstruktīvāk eh, skatījumu sankcijiem. Jā, tas bija eh, svarīgas, tas ir spēcīgākais Eiropas Savienības ierocis, un tam bija ietekme. Bet, ņemot vērā, es piekrītu, ka pašā režīma iekšienē bija dinamika. Un viens no iemesliem ir arī sliktā ekonomiskā situācija. Un Es domāju, ka šobrīd cerības, kas tur ir, jo pēdējo gadu laikā nepārtrauktīs tikšanās laikā ar visradikālākajiem um, sabiedrības pārstāvjiem un relacionālu gvārdi, viss vērts uz to, ka ir nepieciešams pārdefinēt Irānas nacionālām interesēm, tāpat kā Izraels-Palestīnas attiecībās, tāpat mainījās retorika, tīpaši kopš 2009. gada, kad tabū attiecībām ar ASV ir atkarīgs tikai vienīgs no Irānas nacionālā um, interesēm. Tikko normalizēšana notiek ar rietumiem kopumā, tas nenozīmē draudzību vai ciešām attiecībām, bet tikko tiek pārtraukt šīs tabū, um, atte, uz, kas vērts uz šīm attiecībām, tad situācija mainās. Un Izraēlu, Saudas Arābijas eh, aliansi, varētu teikt, pret Irānu. Pēdējo trīs gadu laikā Hamas aizējot no Irānas, visa eh, Irānas eh, vidējā austrumu un tuvo austrumu politika balstījās uz šo situāciju. Tas lika, uh, principā, saistīt to, ka cik sekmīgi Alkaida un brutāli ir darbojusies reģionā, kas no Ziemeļāfrikas līdz Afganistānai, Āfrikas ragam un Irākai ir izvērsuši savu darbību, par to daudz bija pārsteigti, un šīt sunītu uh, jautājums. Es nedomāju, ka mums jāreducē Irāna līdz šītu uh, reliģiskai eh, grupai. Irāna nerīkojas uh, kā šītu valsts arābu reģionā. Tomēr tas uh, ir, tiek izmantots, lai uh, sāsinātu jūtas uh, reģionā, bet šobrīd tas viss ir uh, pilnīgi savādāk aspektā, jo Alkaide daudz aktīvāk sākus darboties. Uh, Tā kā 2001. gadā ASV sacīja, ka mums ir jāsadarbojas ar Irānu izlūkdienas līmenī un tam līdzīgi, es domāju, ka pašreizējā situācijā tā ir obligāta darbība. Protams, es piekrītu, ka mēs varam atrisināt situāciju ar Irānu tikai pēc tam, kad ir slēgts kodola jautājums. Uh, Protams, tas atkarīgs no jūsu analīzes un jūsu sprieduma par to, cik svarīgs un bīstams ir Al-Qaida elements šajā vienādojumā. Ja tas nav tik svarīgi, jums ir jārunā ar Irānu. Ja jūs liekat, ka tas ir tik svarīgi, ka tas iet tālāk par terorismu, bet kļūst par strateģiskiem draudiem, tad es teiktu, ka mums jāsadarbojas ar visiem, neatkarībā no viņu cilvēktiesību jautājumiem, tā ir Saudā, Irābija, Irāka. Irāka vai Irāna. Un pievēršos Irākai, nē, Irāka nav satelīta valsts, tā ir valsts, kurai lielā mērā ir liekta sava identitāte, tā ir pārsvarā šī arābu valsts, bet lielākā daļa valdība reģionā eh, neatzīst arābu šītu pastāvēšanu. Irāna, Irāka ir eh, dabiskie konkurenti, ne jau tāpēc, ka Teherāna būs gudrāka, uh, Kaut arī viņi ir apmācījuši daudzus 80. Eh, gados eh, bēgļus eh, no Irākas, kas tobrīd Irānā atradās. Paskaroties iepriekš 75. gada problēmas, tas, tur joprojām nav miera līgums, bet pamieris tikai. Šobrīd partijas maina savu virzību, Un atkal ir jāved sarunas. 70. gadu problēmas, kurdu minoritātes, viņa autonomijas problēmas, tas viss vēl ir aktuāls pēc tik daudziem gadiem. Irāna labi izspēlēja savus kārtas, bet Irāna nevar diktēt neko Irākā. Viņiem ir jāved sarunas, un uh, viņa pozīcija nav tik stingra, kā viņi varbūt cilvēki, kā varbūt cilvēki domā, bet viņi tīri labi darbojas. Un noslēgumā. Es nedomāju, ka pastāvēs eh, alianses starp Izraēlu un Saudu Arābiju. Jā, ir zināmas kopīgas intereses, kon, interešu konverģence, bet eh, bez Palestīnas valsts reāls izveidas un miera procesa noslēgumu nebūs nekādas integrācijas eh, reģionā Izrēlai vai formālām attiecībām eh, starp Izrēlu un Saudu Arāmeniju. Irāna un Sīrija, jā, Irāna darbojas aktīvi, viņiem vienkārši nav B plāna, viņi domā uz priekšu par citiem jautājumiem, par ko arī mums būtu jādomā, piemēram, fakts par to, ka de facto pastāv atsevišķi kurdu uh, autonomija, kur kontrolē PKK, kas e, ļoti sekmīgi atkaujas no radikāliem islāmistu spēkiem. Un tur, kā, tāda e, Kurdistāns e, de facto neatkarīga valsts Irāks teritorijā, tas jāņem vērā. No Irānas perspektīvas, no situācijas, ar ko viņi de facto saskata, saskarās, viņi diezgan sekmīgi virzās Tad par etniskām minoritātēm joprojām pastāv iespēja, ka irānieši ir izstrādājuši eh, superidentāti būt irānietim. Kurdi Irānā mentalitāte ziņā atšķirās no kurdiem Turcijā vai Irākā, pat ja viņi ir no vienas cilts. Bet tas nav tik vienkārši apgalvot, ka kaut arī uh, ir separātisti un e, neatkarības cīnītāji un citas kustības. Līdz šim vadības struktūra ir diezgan jaukta. Es neredzu persiešu e, īpašu dominanci vadošajos e, amatos, bet diskriminējuši ir visi tie sunīti, iz, Irānas sunīti, ko Kalibau kungs pieminēja, kurdi uz sunīti un citus, citi sunīti ir, eh, saņē, ir eh, augstos amatos nonākuši, tad, kad viņš bija policijas vadītājs. Un, un es domāju, irānieši to apzinās. Bet OSC līmenī, es domāju, minoritāšu tiesības, eh, tas nav aktuāls jautājums. Uh, Paldies, un priekšsarētāji vēlos pateikties par visiem, kas piedalījās šajā diskusijā, un vēlos informēt par to, ka pirmā mūsu rekomendācija izskatīšana notiks eh, AFET komitejā mūsu 10. februāra sanāksmē. Paldies!